Uh, the, uh... Dāmas un kungi, šķiet, ka visi ēnu referenti un ēnu referenti ir ieradušies, un tāpēc es gribētu sākt, jo mums šodien ir diezgan piepildīta darba kārtība. Tā kā es gribētu lūgt jūs visus apsēsties un sirsnīgi sveikt jūs mūsu sanāksmē. Pavisam īsi paziņojumi. Pirmkārt, nu, tā Mūsu sanāksme tiek pārraidīta internetā, tā kā es gribētu sveikt arī tos cilvēkus, kas klausās mūsu internetā. Varbūt kāds no jums ir piedalījies Krakovā vienotā tirgus fórumā. Tur mūsu komiteja arī bija plaši pārstāvēt, jo mēs bijām vieni no organizatoriem. Tā kā es gribētu arī aicināt cilvēkus skatīties arī šīs pārraides un uh, tādējādi iepazīties ar to, kā mēs aizstāvam savu pilsoņu intereses vienotajā tirgu. Es ceru, ka mēs varēsim arī nākotnē parunāt vairāk par šo notikumu, bet es domāju, ka vienotā tirgus fórums bija ļoti veiksmīgs pasākums, piedalījās apmēram 80 parlamenta deputāti, tā izskaitā šīs komitejas pārstāvi, kas ir bijuši referenti un darba grupu vadītāji. Es domāju, ka Mēs nākotnē varēsim noteikt pārspriest šo pasākumu un rītdien koordinātoru sanāksmē arī runāsim par to, kā turpināt šādu veidu pasākums. Tad vēl komisija nāk uz klējā ar jaunu publikāciju, rēģējot uz uh, to darbu, ko mēs esam paveikuši, proti 20 galvenās iedzīvotāju bažas par vienoto tirgu. Tas ir eksenta biļetēna pirmajā lapusē, un tie, kas ir saņēmuši jau šo izdevumu, uh, Es tiešām ierosinu jums izlasīt to. Šodien mēs runāsim par eh, četrām galvenajām problēmām - par mobilo tālruņu, viesabonēšanu, par uh, viltojumiem, par uh, banku pakalpojumiem. Tā kā man šķiet, ka komiteja tiešām ir veiksmīgi pastrādājusi. Tad vēl deklarācija no Krakovā notikušā pasākuma Šī deklarācija ir pieejama, un jūs redzēsiet arī darba grupu rezultātus. Tāpat te ir arī iekļauti politiski secinājumi, kas arī guva atbalsti, tīpaši valstu un valdību vadītāji, ja mēs lūdzām steidzam īstenot vienotā tirgus aktu, un es ceru, ka Tas būs tāds ļoti spēcīgs vēstījums, kas tiks nodots gaidāmajam samitam. Es zinu, ka Vācijas kanclere šodien ir ieradusies Briselē, un mūsu kolēģi ar viņu gatavojas tikties. Švāba kungs, es redzu, mums ir pievienojis, viņš noteikti arī tiksies ar kanclers kundzi, varēs viņai to pateikt. Tā, vai mēs varētu pieņemt darba kārtību? Jā, tā ir apstiprināta, paldies. 11. jūlija sēdes protokols ir iekļauts jūsu dokumentu mapītē, vai jums ir kādi komentāri, ja tādi ir, tad sūtiet līdz rītdienai tos uh, mūsu birojiem, ja ne, tad protokols tiek uzskatīts, tiks uzskatīts par pieņemt. Es līdz, vien, līdz 11. būšu šīs sanāksmes vadītājs, pēc tam man ir jātieks ar um, Britu uh, ministru. Es esmu ļoti priecīgs uzsākt sarunas par komisijas priekšlikumu saistībā ar Eiropas standartizāciju. Kā jūs zināt, mēs izstrādājām Kozačnika kunga vadībā ļoti detalizētu ziņojumu par šo jautājumu, un es esmu priecīgs, ka tagad komisija nāk uz klajā ar likumdošanas priekšlikumu, uh, Mūsu vidū ir arī kolēģis, kas strādāja standariz pie standarizācijas jautājumiem, un gan Rūs, gan Kreutzmann kungs ir strādājuši pie šī jautājuma, tā kā es esmu ļoti priecīgs, ka mēs tagad darbu turpināsim. Mūsu komitejā ir tāda prakse vispirms uzaicināt komisiju, prezentēt savu ietekmes novērtējumu par šo priekšlikumu, un tāpēc es ar prieku došu vārdu Brinkmans kundzei no komisijas un Vaisnkungs komis, eh, kundzei, kas ir atbildīga par šo jautājumu komisijā. Bet vispirms es gribētu lūgt komiju kundzei izteikt ievadu vārds, ja viņa ir mūsu referenta, un tā ir viņas pirmā iespēja uzzināt komiteju. Lāra lūdzu, dod jums vārdu. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai jau iepriekš par eh, prezentāciju. Šī būs tikai viedokļa apmaiņa, un mēs oficiāli uzsākam parlamentāros procesus, kas gal galā novedīs pie jauna Eiropas standartizācijas modeļa. Kā jau jūs sacījāt, priekšsādētāja darbs nesāks šodien, tas sākas apmēram pirms pusotra gada ar iniciatīvām. Ēnu referenti šodien ir tie paši, bet viņiem varbūt ir nedaudz savādāks uzdevums nekā tad, kad bija runa par iniciatīvu ziņojumu. Es gribētu paust gandrību par to, ka komisija mums ir devusi visu nepieciešamo informāciju, un tāpat komisija ir ņēmusi vērā daudzus parlamentu izteiktos priekšlikumus, un es domāju, ka mēs varam ar to lepoties. Parlaments aizvien vairāk iesaistās um, likumdošanas darbā, un man šķiet, ka tas ir ļoti labi pilsoniskajai sabiedrībai un mūsu iedzīvotājiem. Eiropas standartizācijas jautājums ir ļoti būtisks, ir tīpaši ekonomikas krīzes laikā. Iekšējais tirgus ir jāatbrīvo no dažādām barjerām un šķēršļiem, un ir nepieciešams radīt jaunus stimulus. Viens no veidiem, kā to izdarīt, ir ieviest Eiropas mēroga standartizācijas sistēmu, uh, kas, protams, atbilstu ekonomikas un finanšu izaicinājumiem, kāda mums šobrīd Eiropā ir. Man šķiet, ka mums ir nepieciešama tāda kā revolūcija šajā sistēmā. Te ir jāveic dažādi pielāgošanās darbi, un es domāju, ka ir pienācis laiks tik tiešām uh, strādāt pie šī jautājuma. Es ļoti būtiski, es esmu ļoti uzmanīgi ieklausījusies visās ieinteresētajās pusēs, un 23. novembrī notiks arī uzklausīšana par šo jautājumu. Es domāju, ka tā būs ļoti laba iespēja uzklausīt priekšlikumus un padomāt par šiem jautājumiem. Es tagad gribētu ar jums dalīties sākotnējā reakcijā uz šo jautājumu priekšlikumu un norādīt uz galvenajiem jautājumiem, ar ko strādāsim tuvāko mēnešu laikā, kā es jau esmu arī agrāk sacījusi, un es zinu, ka daudz kolēģi ir ar mani vienas prātis, ka ir daži ļoti būtiski jautājumi, kas ir jāapskata. Komisija arī uz to ir norādījusi, ka šai sistēmai jābūt privātai, tai jābalstās uz brīvprātību, un jāievēro arī nacionālās delegācijas princips. Tas būtu viss jāiekļau šajā gala produktā. Sistēmai ir jābūt privātai pirmkārt. Standartu pieņemšanai būtu jānes reāls labums. Un šim labumam būtu jābūt taustāmam un saskatāmam. Man ir arī kādas bāžas, proti jautājumā par maziem un vidējiem uzņēmumiem un uh, sabiedrību un sociālajiem jautājumiem. Es domāju, ka mums tiešām ir jāņem vērā sabiedrības intereses un vispārējās intereses, piemēram, patērētāja aizsardzība, vidas aizsardzība. Tā kā pastāv zināmas atšķirības starp abām pusēm. Bet, protams, MVU ir jāspēlē ļoti nozīmīga loma šajos procesos. Tā ir regula, tā nav direktīva, un tāpēc uh, galvenais uzsvars tiek likts tā daudz stingrāk. Tajā pašā laikā es domāju, ka MBU pārstāvniecība ir tāds ļoti delikāts jautājums, jo viņi ir Eiropas ekonomikas sistēmas pamatā, un tas ir vēl viens iemesls, kāpēc būtu jāapskata visi punkti, kas ir nepieciešami saistībā ar grozījumiem šajā sakarībā. Paldies! Well, thank you very much, uh, Mrs. Comey. Well... Paldies, Komī kundze. Es došu jums arī vēlāk vārdu, tad jūs varēsiet parunāt par plāniem saistībā ar uzklausīšanu, un tad jūs varēsiet arī izstāstīt tos jautājumus, ko jūs vēlties uh, tur apspriest. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvē. Brinkmans kundze runās vispirms. Es ļoti Es gribētu jūs vēlreiz sveikt un dot jums vārdu, lūdzu. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, paldies referentēji komiju kundzei par pirmo prezentāciju, kurā viņa atspoguļoja parlamentu viedokli par šo pakotni. Komisijas vārdās var teikt, ka mēs pilnīgi piekrītam tam, ka ir ļoti nepieciešams turpināt darbu pie Eiropas standartizācijas sistēmas un uh, stiprināt to, tāpat laikā neieviešot nekādas radikālas izmaiņas šajā sistēmā. Un uh, tas bija arī parlamenta pašiniciatīvas ziņojuma pamatā. Tagad es gribētu jums prezentēt ietekmes novērtējumu kas ir sagatavots un tas juridiskais instruments, kas ir sagatavots jums. Un es gribētu atgādināt, ka pakotni, kur komisija pieņēma 1. jūnijā šogad, ir ļoti plašu publisko konsultāciju rezultāts, un bija arī šajās konsultācijās iesaistīti visi interesētie. Uh, Galvenais, galvenais elements ir arī, galvenie elementi ir balstīti gan uz šīm konsultācijām, gan uz konsultācijām ar ekspertiem. Konsultācijas notika laika posmā no 2010. gada marta līdz mājām. Tāpat bija arī baltā grāmata par ICT standartizācijas modernizāciju 2009. gadā. Tad bija 30 ekspertu paneļu ziņojums un tāpat arī jūsu pašiniciatīvas ziņojums, kā arī vairāki padomas secinājumi. Un sevišķi es gribētu pieminēt 2011. gada februāra Eiropa padomas secinājums, kurā, kuros bija norādīts, ka standartizācijas process būtu jāvienkāršo un jāmodernizē tādēļ, ka tas būs ārkārtīgi būtiski Eiropas ekonomikai. Eiropas standartizācijai ir jāpiemērojas globālajai vidē, kas nemitīgi mainās. Tikai tā ir tā informācija, ko mēs esam iekļāvuši. Uh, Eiropas standartu un standartizācijas eh, izmantošana kā politikas instrumenta izmantošana ir bijusi veiksmīga līdz šim un uh, ir devusi labumu Eiropas iekšējā tirgus attīstībai. Šie ir instrumenti savstarpējās savietojamības nodrošināšanai. Uh, Taču sabiedriskajās konsultācijās un parlamenta ziņojumā bija norādīts, ka joprojām ir vairākas problēmas, kas būtu jārisina. Ietekmes novērtējumā mēs esam identificējuši trīs galvenās problēmas, kas tālāk tiks atspoguļots juridiskajā instrumentā. Pirmā problēma ir tāda, ka Eiropas standartu pieņemšanas process, kuru mudināja pieņemt komisija, nav pietiekami ātrs. Otrā problēma ir tāda, ka MVU un sabiedrība, sabiedrības ieinteresētie ir um, pārāk maz pārstāvēt šajā standartizācijas sistēmā, un treškārt šie standarti uz šiem standartiem nevar atsaukties publisko iepirkumu procedūrās attiecībā uz ITC. Tad, kad mēs esam identificējuši galvenās problēmas, tad mēs pētījām, kā tad būtu risinājumi, kas attiec uz pirmo problēmu saistībā uz pieņemšanas, standarta pieņemšanas procedūru, kas būtu tātad obligātie standarti. Te mēs pētījām trīs iespējas. Pirmkārt, es gribētu norādīt, ka ir četras galvenās pakāpes standarta izstrādes procesā. Pirmā pakāpe ir mandāta sagatavošana un pozitīvais komitejas viedoklis. Un tātad direktīvā 98.34. Otra, otrs posms ir Eiropas standarta organizācijas lēmums, un tad sākas darbs. Šis periods var ilgt no trīs mēnešiem, kad tiek pieņemts lēmums par, stand, par šī mandāta pieņemšanu, līdz pat 10 vai 4, 13 mēnešiem. Otrais un trešais posms ir paši standārta izstrāde, un tas ilgst apmēram divus gadus. Uh, so, mazāk par diviem gadiem, tas ir informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā. Un tad pēdējais posms ir harmonizēto standartu publicēšana un dažādi iebildumi procedūra. Mēs varam kopumā izdarīt kopsavilkumu, ka viss kopējais process standarta ieviešanai var ilgt trīs gadus un bieži vien pat ilgāk. Tā kā mēs esam izpētējuši trīs iespējas, lai samazinātu laiku, kas ir nepieciešams Eiropas standartizācijas procesam, lai pieņemtu jaunu standartu. Tas ir darīts pēc Eiropas komisijas lūguma. Tātad pirmais A variants ir tāds, ka būtu noteiktas, noteikti termiņi, kādos būtu jāievieš šie standarti, piemēram, grantu līgumos un mandātos tas varētu dot ļoti pozitīvu ekonomi, rezultātu ekonomikai. Tas varētu veicināt konkurētspēju un līdz ar to uzņēmēji varētu arī ietaupīt līdzekļus. Līdz ar to vienotais tirgus varētu kļūt mazāk sadrumstalots un tas viss dotu labumu. Tātad standarts, ja standartu pieņemšana ilgt pieņemšanai būtu vajadzīgs īsāks laiks, tad tam būtu ļoti labi rezultāti. Tad vēl būtu jāievieš finanšu stimuli, lai Eiropas standarta organizācija būtu ieinteresēta pātrināt šo procesu. Un mēs vēlamies šo finanšu schēmu nobīdīt, tuvināt tādai vairāk uz eh, rezultātu orientētai, orientētu sistēmu Un te varētu būt arī ieviests viens kopējs maksājums. Nākamā iespēja būtu izveidot Eiropas standartu ieviešanas organizāciju, kas vadītu šo procesu. Šī aģentūra aizstātu pašreizējo Eiropas standartizācijas organizāciju, un viņi darbotos kā Eiropas eh, standartizācijas sekretariāts. Savukārt joprojām tiktu saglabāts nacionālo delegāciju princips. Šī aģentūra būtu uh, atbildīga par uh, startautisku standartu izstrādi sadarbībā ar nacionālajām delegācijām. Protams, šī aģentūra nevarētu darboties bez nacionālo standartizācijas organizāciju atbalsta, un līdz ar to joprojām būtu nepieciešama sadarbība. Protams, tas nozīmē arī papildus izmaksas Eiropas Savienības budžetam bet mēs esam secinājuši, ka izmaksas ziņā būtu negatīvas. Negatīva ietekme savukārt uzlaboto standartizācijas procesa kvalitāte. Un nav arī īsti skaidrs, vai standartizācijas aktivitātes, kur galvenie spēlētāji ir privāti uzņēmumi, būtu jāfinansē no valsts aģentūras puses. Uh, pat ja tas atbilst Eiropas Savienības vajadzībām. Iespēja 1C būtu ieviest caurskatāmas un vienkāršotas procedūras Eiropas standartu harmonizēšanai un citu Eiropas standartu ieviešanai, ko pieprasa komisija, Tāpat būtu jāorganizē regulārs programmēšanas process, kas dotu vispārīgi pozitīvu rezultātu, un tas Eiropas standartizācijas organizācijai ļautu prognozēt uh, procesus un uh, saīsināt šo te pieņemšanas procedūru. Tas dod pozitīvu labumu, bet nebūtu ne, arī nekādas negatīvas seks. Savukārt, slikti ir tas, ka tas attiektos tikai uz harmonizētiem standartiem un standartiem, kas tiek izstrādāt pēc komisijas lūguma. Līdz ar to tas nekādā veidā neietekmētu citu Eiropas standartizācijas um, procesu ātrumu. Saskaņā ar mūsu analīzi 1A un 1C būtu tie vēlamākie varianti. Tad mēs papētījām problēmu numuru divi, kas ir saistīta ar MVU pārstāvniecību. Jā, tad MVU un uh, sabiedrības ieinteresētās puses. Mēs pētījām trīs iespējas, tātad 2A iespēja būtu tāda, ka jāatvieglo tieša MVU un sabiedrības ieinteresēto pušu pārstāvniecība Eiropas standartizācijas organizācijā. Mēs uzskatām, ka līdzdalība standartizācijas procesā prasa ļoti spēcīgu tehnisko izpratni par ierosinātajiem standartiem un to kontekstu, un aktīva līdzdalība tehniskajās sanāksmēs ir saistīta ar uh, laika patēriņu no šo te MVU puses un sabiedrības pārstāvu puses. Tāpat viņiem būtu tiešā veidā jāpiedalās visos šajos pasākumos, jo tas būtu visefektīvākais veids, lai kāds konkrēts MPU varētu tiešā veidā ietekmēt konkrētu standartu. Uh, un tāpēc ir jāpiedalās gan tehniskajos sanāksmēs, bet savukārt tas apgrūtina MBU iespējas piedalīties eh, vairāku standartu izstrādē. Līdz ar to mēs uzskatām, ka MBU līdzdalības rezultātā Rezultātā eh, tiem MVU, kas nepiedalās konkrētajā standartizācijas procesā, netiktu sniegt pietiekam plašu informāciju un uh, visdrīzāk tas negatīvi varētu ietekmēt standarta izstrādes procesu ātrumu. Tā kā mūsu, mēs neatbalstam šādu iespēju. Tad vēl bija iespēja 2B, Un tā ir saistīta ar balstiesību piešķiršanu kādai organizācijai, kas pārstāv MVU un sabiedrības ieinteresētās puses Eiropas standartizācijas organizācijā. Mēs secinājām, ka šīs iespējas ieviešanas iespējamība ir neskaidra, jo balstiesību piešķiršana kādai organizācijai, kas nav nacionālā standartizācijas iestāde, uh, ir jāapspriež un par to ir jāpanāk vienošanās ar Eiropas standardizācijas organizācijas biedriem. Tā kā tas varbūt nav tas labākais risinājums pagaidām. Tad vēl ir iespēja 2C. Proti, ka vajadzētu stiprināt MVU un sabiedrības ieinteresēto pušu pozīcijas Eiropas standartizācijas organizācijā, sniedzot viņiem iespēju uh, saņemt mm, tādu kā stipendiju. Šī iespēja ļauj sniegt nemitīgu atbalstu no Eiropas komisijas puses organizācijām, kas pārstāv MVU un uh, sabiedrības ieinteresētās puses. Un tādējādi viņi varētu apsvērt uh, savu lomu šajā, glābt savu lomu standartizācijas procesā. Mēs dodam priekšroku šeit pēdējai iespējai divi C. Tad runājot par trešo problēmu, proti par to, ka fórumu un konsorciju standarts šobrīd nevar izmantot eh, valsts iepirkumos. Mēs pētījām trīs opcijas. 3A iespēja ir eh, izvērtēt 87, 95 padoms lēmumu par standartiem attiecībā uz uh, valsts iepirkumu un politikas dialogu. Mēs domājam, ka šajā iespējā trūkst juridiskās skaidrības un konsultāciju procesā arī šī iespēja neizpelnījās atbalstu. 3B iespēja būtu ļaut atsaukties uz standartiem publiskā iepirkuma procesos, un mēs domājam, ka šīs opcijas galvenais labums būtu tāds, ka varētu atsaukties uz uh, kaut kādiem konkrētiem fórumu un koncepciju standartiem, ja ir tāda vajadzība, balstoties uz uh, tādu ļoti stingru juridisko pamatu. Un tas arī varētu palīdzēt eh, vērsties pret tirgus sadrumstalotību un līdz ar to pozitīvi ietekmēt iekšējo tirgu. Bet kas attiecas uz riskiem saistībā ar tehnoloģijām, tad eh, atsaukšanās uz šādiem standartiem varētu uzlabot Eiropas eh, informāciju tehnoloģiju nozars konkurētspēju. spēju. Iespēja 3C būtu piešķirt atsevišķiem privātiem formiem un konsorcijiem atzītu iestāžu statusu, un eh, mēs domājam, ka šīs iespējas izmantošana būtu ļoti rūpīgi jāizpēta attiecībā uz procesuālajām garantijām. Un Es gribētu sacīt, ka konsultāciju procesā šī te 3C opcija netika atbalstīta. Tikai attiecībā uz trešo problēmu mēs esam norādījuši, ka mums vislabākā liekas 3B iespēja. Tālāk. Pārējie elementi, kurus mēs pētījām ietekmes novērtējumā potenciāls vienkāršošanai. Šobrīd ir trīs juridiskie instrumenti, un mēs domājam, ka būtu jāvienkāršo šis juridiskais um, satvers, jo tas būtu, tas dotu labu rezultātu, kā mēs ierosinām trīs esošos ietvarus aizstāt ar vienu juridisko ietvaru. Šajā te slēdē jūs redzat, ka ir izskatīti vairāki jautājumi. Un visvairāk es gribētu runāt par Eiropas standartiem, kas attiec uz pakalpojumu jomu. Jūs zināt, ka uh, direktīva 9834 attiec tikai uz tiem standartiem, kas ir saistīti ar produktiem. Konsultatīvās komitejas, kurās piedalījās dalību valstu pārstāvji saskaņā šo direktīvu, nevar formāli ierosināt, lai komisija lūgtu Eiropas standartizācijas organizāciju izstrādāt Eiropas standartus attiecībā uz pakalpojumu jomu. Mēs domājam, ka te būtu nepieciešams uh, vienkāršot visus šos tas, Eiropas standartizācijas organizācijas mandātus neatkarīgi no tēmas un jāiekļauj arī iespēja lūgt Eiropas standartizācijas organizācijai piešķirt Eiropas standarts vai izstrādāt Eiropas uh, standarts attiecībā uz juridisku tekstu. Uh, Un eh, mums šobrīd ir ļoti liels atbalsts tieši šīs iespējas izmantošanai. Ietekmes novērtējums sevi ietver arī, tas ir piektajā pielikumā, vairākas iespējas. Man trūkst laika, tāpēc es visus nenosākšu, bet jūs visu šo informāciju varat tās iespējas, kas tika atmestas uzreiz, jūs varat um, atrast piektajā pielikumā, un tur ir arī paskaidrojumi, kāpēc tās iespējas ir atmestas. Un tagad balsoties uz, uh, uz to visu, ietekmes novērtējumu komisija nāca klajā ar priekšlikumu regulai, kas aizstātu attiecīgos komisijas lēmumus un uh, daļu no direktīvas 9834, tas ir saistīts ar uh, līdz ar to nacionālie noteikumi netiktu mainīti, priekšlikumi tos neskar, un tāpat mēs esam ierosinājuši grozīt vairākas direktīvas, lai panāktu harmonizētus standartus. Jo tas ir tas galvenais mērķis. Nākamajā attēlā Jūs redzat jaunās regulas galvenos elementus, kas ir ierosināti, tā kā mēs paplašināt definīcijas un aptvērumu attiecinot to arī uz pakalpojumiem, tās ir galvenās izmaiņas, tāpat mēs arī skaidri norādītu, ka komisija varētu lūgt vai dot mandātu Eiropas standartizācijas organizācijai, lai tā izstrādātu standārtus atbalstot Eiropas Savienības likumdošanu un politikas, tad ir divi panti par sadarbību starp nacionālajām standartizācijas iestādēm par standartiem un darbu kārtībām. Tās ir izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējiem instrumentiem. Piektajā pantā mēs pieminētu, ka ir ļoti būtiski uz, uzlabot iesaistīto pušu līdzdalību, un tāpat mēs pieminētu arī to, kāds tad ir šīs te organizācijas un uh, kāda būtu kritērija finansējuma saņemšanai. Tas viss ir paskaidrots regulas trešajā pielikumā. Tālāk regula paredz labāk sadarbību starp Eiropas komisiju un Eiropas standartizācijas organizāciju, kā arī tādu redzamāku prioritāšu izklāstu attiecībā uz standartizāciju, un darba programmas izstrādi, kur pieņemt komisija. Nu, te īpaši jāuzsver gaidāmo mandātu sarakstu. Šobrīd mēs strādājam pie pirmās igada darba programmas versijas, un mēs gatavojamies to izstrādāt līdz gada beigām, un tad mēs varēsim arī iesniegt parlamentam un padomēji paziņojumu par ikgadējo darba programmu attiecībā uz tiem svarīgajiem standartiem, par kuriem mandāts ir pieņemts un uh, kas tiks īstenot nākamajā gadā. Septītais pāns ir par procedūru, kādā saskaņā ar kuru ESO tiek lūgts izstrādāt standartus. Tur ir priekšlikums saīsināt administratīvo procedūru Tas viss ir 7. pāntā. 8. pāns ir par iebildumiem attiecībā uz harmonizētiem standartiem, un šī te iebildumu procedūra vienmēr būtu piemērojama, ja vien nav citos savienības likumdošanas aktos pievienāts konkrēts specifisks procedūras, un tas ir 2. pāntā. Un tad vēl svarīgais elements vai kāds no jaunajiem regulas elementiem ir tāds, ka būs iespēja atzīt ICT standartus uh, valsts iepirkumiem, tas ir aprakstīts 9. un 10. pāntā. Tur ir paredzēts uzklausīt ierosinājums no dalību valstīm un arī citām interesētajām pusēm. Ir paredzēts izveidot tādu interesēto pušu platformu. Uh, kas tiks, iz, tā, tā tiks izveidot saskaņā ar komisijas lēmumu, kas šobrīd tiek gatavots. Tā būtu tāda ļoti plaša ieinteresēto pušu platforma. Te jūs redzat norādes uz to, kas varētu tikt iesaistīts šajā te platformā. Mēs droši vien jau nākamgad varētu sākt pie šādas platformas izveidas, un šai platformai varētu būt ļoti liela nozīme konsultāciju procesā par ICT standartiem. Regulā ir otrais pielikums, kurā būs runa par kvalitātes kritērijiem, kas tiks izmantot ICT standartu atzīšanas procesā un um, atsaucēs publisko iepirkumu procedūrās. Uh, Nu, tur būs galvenie PTO principi un arī ļoti būtiski elementi, tīpaši attiecības starp standartizāciju un intelektuālā īpašuma tiesībām. Tas ir ļoti būtisks jautājums. Nākamajā attēlā jūs redzat informāciju par finansēšanu. Nu, 11. līdz 13. pāns būs galvenais pamats Um, kurā būs runāts tieši par, uh, par, par darbībām, kas ir finansējums un kas var saņemt šo te finansējumu. Un tāpat tur būs runāts par Eiropas organizācijas iesaisti, kas, teiksim, pārstāvēs MVU un par uh, finansiālu atbalstu šādu organizāciju atbalstam. Tālāk regula sevi ietver komitoloģijas noteikums attiecībā uz deleģētajiem aktiem, 16. 17. pāns. Un tāpat ir runāts par jaunas komitejas lomu. Oficiālā loma būtu virzīt mērķi pretī harmonizētiem standartiem, savukārt neformālā veidā šai komitejai būtu jāsniedz atbalsts un saskaņā ar standarta izstrādi. Mēs esam ļoti priecīgi, ka parlaments mūsu priekšlikuma izskatīšanu uzskata par prioritātu, un mēs ļoti ceram, ka starp padomu un parlamentu mums izdosies panākt vienošanos tuvāko mēnešu laikā, un ideāli būtu, ja jaunā regula stātos spēkā 2013. gada 1. janvārī. Es gribētu vēlreiz norādīt, ka šis priekšlikums nebūtu skatāms tikai Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas kontekstā, bet tas ir arī viens no vienotā tirgus akta diviem līmeņiem. Un šis jautājums ir iekļauts 12 prioritāšu sarakstā, par kuriem būtu pēc iespējas drīzāk jāpieņem lēmums. Mēs būsim priecīgi palīdzēt jūs komitejai, strādājot pie šiem jautājumiem, un es ceru, ka mēs varēsim konstruktīvi strādāt, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Paldies! Uh, well, thank you very much indeed, um, Mrs. Brinkman, and also I think for clearly. Paldies par to, ka jūs uh, savā uzrunā ļoti skaidri mums uh, pastāstījāt, kādas ir um, iespējas, kādi varianti politikas izvēlē tika izvērtēti. Mums uh, nav paredzētas plašas debats par ietekmes novērtējumu. Šodien mēs tikai uzsākām procesu, bet es domāju, ka mūsu rīcībā vēl ir nedaudz laika, lai uzklausītu uh, galvenos komis, uh, komentārus. Un uh, Tika arī runāts par to, kādi aspekti netika iekļauti ietekmes novērtējumā, kā to norādīja uh, komisāra kungs. Arī Vailer uh, kundze ir bijusi. Arī uh, Vailers kundzes viesi ir šeit zālē, un viņa ir uzņēmēja, arī uzņēmēja pārstāvi no Kasels. Un tagad es došu vispirms vārdu ēnu referentiem. Uh, ir pieteikusies Šārs de Mozes kundze, nezinu, Mandels kungs laikam nav, Rūlis kundze, Kozušņika kungs, tātad uh, ēnu referenti varēs izteikt savus komentārus, uzdot jautājumus. Vārds Šārs de Mozes kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Runāšu dāņu valodā. Vispār kopumā vēlos pateikties komisijai vispirms par lieliski izstrādāto priekšlikumu. Ir ņemtas vērā daudzas lietas, kas bija iekļautas arī mūsu komitejas sagatavotajā ziņojumā. Tiešām jūs esat veikuši izcilu darbu un komikundze. kundze Mums ir eh, tagad jāiepazīstas ar visu detaļās, varbūt kaut ko vēl var uzlabot komisijas priekšlikumā. Gribētu tagad teikt pāris vārdus par prioritātēm. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas standartizācijas procedūra un tās organizācija lielā mērā ņemtu vērā sabiedrības intereses Tādēļ ir arī jā, uzmanīgi jāseko šā priekšlikuma izstrādē. Priekšlikumā ir norādīts, ka jā, cenšas nodrošināt ieinteresēto pušu un pilsoniskās sabiedrības atbilstošu pārstāvniecību, bet ko tas īsti nozīmē, tas gan mums būtu jāizvērtē. Manuprāt, mēs varam arī ierosināt konkrētus priekšlikumus par uh, uh organizāciju pārstāvību, ne tikai domājot par patērētājiem, bet arī par darba ņēmējiem. Nākošais jautājums ir procedūras norises ātrums. Bieži nākas konstatēt, ka šī procedūra tiešām ir lēna, un komisija pati arī to atzīst. Manuprāt, mēs varētu citādi spā, e, stimulēt procesu pātrināšanu ne tikai no administratīvā viedokļa, bet varbūt e, sniegt arī palīdzību tulkojumu nodrošināšanai. Arī e, šis aspekts bieži vien kavē šo procesu. Tāpat jānodrošina atbilstošā šīs procedūras uzraudzība Eiropas līmenī. Esmu gatava ar jums aktīvi sadarboties un ceru, ka mums būs izcils tiesību akts šajā jomā. Kroicman kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es Man nemaz nav jāpasvītro, cik būtisks ir eh, vienotu standartu jautājums Eiropas vietē, mm, iekšējā tirgu, jo tas ir saistīts ne tikai ar eh, brīvu preču kustību Eiropas Savienībā, bet arī ar mm, tā, preču kustību tālāk. Tas ir ļoti būtisks gan eh, ekonomikai, gan patērētājiem. Bet ir jāņem vērā, pārstrādājot šo regulu, ka vajadzības ir mainījušās. Šobrīd ir aktuālākas jaunas tehnoloģijas, un līdz ar to standartizācijas procesam jābūt īsākam. Un visam šim procesam būtu jānorisinās ātrāk, taču tas nedrīkst notikt uz kvalitātes rēķina. Un tāpēc es esmu skeptiski noskaņots kas attiecas uz eh, pakalpojumu jomas ieslēgšanu, tad man šķiet, ka tas ir ļoti būtiski, bet vajadzētu mm, aprobežoties tikai tiem sektoriem, kur šāda vajadzība tik tiešām ir nepieciešama. Un varbūt nevajadzētu to pār, mm, to attiecināt uz pilnīgi visiem pakalpojumiem. Es gribētu arī pateikties par to, ka ir uzsvars likts uz MBU iesaisti. Un tas ir ļoti labi, ka komisija vēlas palīdzēt MVU, taču šajā sakarībā ir pastāv tāds risks, ka šis likums būs tāds ļoti plašs un līdz ar to MVU tomēr negūs labumu. Uh, Es domāju, ka vienot standarta Eiropas Savienības līmenī ir ļoti labs risinājums, bet kas attiecas uz nacionālajām delegācijām, mēs domājam, ka pašlaik ir ļoti labi funkcionējoša sistēma nacionālā līmenī, tiek risinātas debates, tad tas arī dod labāks iespējas MVU iesaistīties šajā deba šajās debatēs. Pārstāvniecība ir ļoti būtisks jautājums. Par mērķi jāuzskata labāka informācija, līdzdalība nacionālajā līmenī, un tas ir arī dalība valstīs uzdevums. Es domāju, ka šis kompromis priekšlikums iet pareizajā virzienā, protams, to var vēl uzlabot, un es ar nepacietību gaidu kolēģis Komiju pirmo ziņojumu. Paldies! Ah, thank you, Mrs. Rula. Paldies, Rolas kundze. Mainam furīt. Paldies, es gribētu iepriekšējiem runātājiem Kreutzmann kungam sacīt, ka iepriekšējā ziņojumā, ko izstrādā Kozniņš kungs, mēs gājām tālāk, tur mēs teicām, ka mums ir nepieciešami visi interesētie, ne tikai MVU, un bija arī uzklausīšana un arī mazie un vidēji uzņēmumi un citas ieinteresētās puses izteica vēlmi iesaistīties, kas ir apstrīdam un kas mums ir jāapspriež. Tas ir jautājums par balstiesībām. Uh, Mēs nevēlamies šodien detalizēties, iedziļināties šajās sarunās, bet es gribētu pajautāt komisijai, kāpēc pie B versijas tika teikts, ka tas, tās būtu pārāk liels izmaksas, savukārt C versijā tomēr eh, tiktu papildus līdzekļi piešķirti. Es domāju, ka šis balstiesība jautājums vēl nav izsmelts, par to ir jādiskutē, jo šeit ir runa par pārstāvjiem un pārstāvniecību. Ko es arī gribētu teikt kaut ko komikundzei. Uzklausīšanas sakrībā es gribētu, lai tik iesaukt, iesaistīti visi interesētie, jo tā skaitā, jo šobrīd nav iesaistīti vidas aizsardzības pārstāvji un ārotbiedrību pārstāvji, un es gribētu lūgt iesaistīt arī viņus, jo, manuprāt, tas ir nepieciešams. O pavisam īsti komisijai. Man šķiet, ka komisija. Uh, ir strādājis tiešām pie pašiem svarīgākajiem jautājumiem. Es atceros, ka, piemēram, attiecībā uz uh, rotaļlietu direktīvu arī tika teikts, ka mēs neesam gan kompetenti, lai, piemēram, lemtu par, uh, par trokšņa līmeni rotaļlietās, bet, nu, piemēram, šobrīd mēs neesam saņēmuši nekādu informāciju par to, kā tad ir jaunākā attīstība šajā jomā, un te man trūkst informācijas, kas attiec uz pārējiem jautājumiem, tad tas viss ir pareizi, vienkāršošana, fleksibilitāte, elastība, bet man būtu arī ļoti būtiski, lai šis process kļūtu caurskatāmāks. Manuprāt, šis process nav gana caurskatāms. Uh, it īpaši attiecībā uz standartu mm, ieviešanu. Parlamentam ir arī jāsaņem attiecīga informācija, bet visā citādi man šķiet, ka šīs ietekmes novērtējums ir labs un pētījums arī bija labs. Runājot par ICT standartiem, man tas ir jautājums ne tikai attiecībā uz publisko iepirkumu. Es domāju, ka arī citām Eiropas politikas jomām būtu jārod iespēja atsaukties uz ICT standartiem. Un es ļoti labprāt arī gribētu, lai būtu debatas par, eh, par to, ka mēs šobrīd pārāk lēni rīkojamies attiecībā uz standartiem. Bieži vien šis process ir pārāk sarežģīts un līdz ar to ir jāpārņem formu un koncepciju standārti un eh, bieži vien tad sanāk tā, ka mūsu nozars cieš no tā. Visbeidzot par eh, standartizāciju pakāpojumu jomā. Te arī ir jādiskutē vismaz man iepriekšējā sarunu kārtā, kur mēs izstrādājam savu pašiniciatīvu ziņojumu, kļuva skaidrs, ka attiecībā uz pakalpojumiem ir arī jādomā par uh, tirgus vajadzībām, pirms mēs ieviešam jaunus standartus. Un tā kā es domāju, ka te vajadzētu tiešām parunāt vairāk par to tieši, kas būtu jādara konkrētajā jomā. Paldies! Good. Well, I think your suggestion about... Jā, es domāju, ka jūsu ierosinājums par jautājumu un atbilžu iekļaušanu uzklausīšanā ir atbalstāms, arī komisārs ir uh, mums devis uh, tam pamatu, un es uh, domāju, ka komika kundze to, par to jau ir domājusi. Tagad Eduards Kozušņiks, un tad arī Denis De Jongs arī ir ēnu referents, bet nezinu, vai viņš arī vēlas uzstāties. Tagad Kozušņikungs. Paldies, priekšsādātāji. Vēlētos atgriezties pie debašu sākuma, kas uh, mūsu komitejā tika ierosināts jau pirms diviem gadiem vai pat vēl senāk. Un uh, toreiz mēs dzirdējām uh, tādu brīdinājumu, ka standartizācijai nevajadzētu kļūt par instrumentu, kur uh, normas tiek novadīts uz, no augšas uz leju, bet gan gluži pretēji no apakšas uz augšu būtu jāvirzās runājot par Eiropas standartizācijas biroju. Un mēs vēlējāmies, lai standartizācija būtu tāds instruments, kas veicinātu konkurētspēju. Gribu teikt, ka mēs varam būt uh, apmierināti, jo ziņojumā ir norādīts, ka standartizācija ir jāpaliek privātajā sfērā Eiropas līmenī un ka jāņem vērā arī Uh, nacionālie aspekti. Vēlētos pateikties uh, komisijai par veikto ietekmes novērtējumu. Tas mums ļaus paplašināt uh, arī debates. Vēl par tādu jautājumu, kā procesa ātrums. Par to es arī e, runāju sava ziņojuma ievadaļā. Tur e, formulējumi nedaudz gan laika gaitā mainījās. Tehniskie standārti prasa vienprātību, un vienprātības panākšana ir laikie, laikietilpīgs process. Es uh, tomēr neuzskatu, ka standartizācijas procesa ātrums ir apmierinošs. Ceru, ka mēs radīsim vēl vairāk atbilžu uz uh, mūsu jautājumiem uzklausīšanā un būs arī plašas debats par balss tiesībām un Eiropas līmeņa standartizāciju. Paldies! Liels paldies visiem, un tagad es gribētu dot vārdu atkal Klārai Komi, noslēguma komentāriem, un viņi mūs arī informēs par paredzēto darba grafiku. Tāpat liels paldies komisijai par procesu uzsākšanu. Mēs arī tajā aktīvi piedalīsimies. Šis ietekmes novērtējums ir ļoti pamatīgs. Jūs redzat, cik vies dokuments šeit ir. Šeit ir ļoti daudz detaļu šai dokumentā un daudz, kas droši vien uh, mums būs atbildes uz mūsu jautājumiem. Un um, būs uh, pie kā pastrādāt gan referentē, gan ēnu referentiem. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos pateikties uh, komisijai par tās veikumu. Šeit bija diezgan sarežģīti jautājumi jārisina, un Uh, ir atbalstāma kopējā pieeja, ir norādīts, ka labāk jāpārstāv mazie un vidējie uzņēmumi un ieinteresētās puses. Es domāju, ka šai jomā var uh, vēl uh, veikt uzlabojumus salīdzinot ar komisijas priekšlikumu. Manuprāt, mēs esam arī dzirdējuši dažādus argumentus šajā jomā. Ļoti būtiski ir atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, jo šeit ir runa par uh, sistēmu, kas darbojas brīvprātīgi un privātā sfērā. Līdz ar to būtu nepieciešams paplašināt konsultācijas ar ieinteresētām pusēm, arī eh, runājot par balsu tiesībām, ir paredzēta virkne konsultāciju ar parlamentu, tomēr galvenais ir nodrošināt, lai eh, šie jautājumi būtu skaidri regulēti un pareizi būtu salikti akcenti. Tāpat ir jādomā par dažādiem pakalpojumu veidiem. Dažās jomās kvalitātes nodrošināšanai nepieciešams ilgāks laiks, citās jomās šis process var norosināt ātrāk. T Tieši tirgus uh, prasību dēļ ir nepieciešams pātrināt standartu izstrādi, ja datoru tehnikas jomā standarta izstāde prasa trīs gadus, tad jau šajā laikā viss ir nokavēts. Komisija un citas institūcijas var vienkāršot procedūras un samazināt birokrātiskos šķēršļus. Uh, vienlaikus raugoties, lai no tā neciestu kvalitāte. Par uh, uzklausīšanu. Rūlis kungs, dze, es rūpīgi izvērtēju, kādus viesus uzaicināt uz šo uzklausīšanu. Es domāju, ka Aneka asociācija, protams, visu, visu nepārstāv, bet tomēr tā ir ļoti plaša pārstāvniecība un uh, tā ir liela ietekme. Protams, uh, m, mm, arī patērētāja tiesība aizsardzības, aizsardzība ir svarīgs jautājums. Tas nenozīmē, ka mēs uh, atstājam novārtā citas asociācijas, bet tomēr mums ir nepieciešama pēc iespējas plašāka pārstāvība. Un, uh, nedrīkst aizmirst citas asociācijas. Tagad par mūsu paredzēto darba grafiku. 23. novembrī notiks uzklausīšana, un tā notiks no rīta, nevis pēcpusdienā, kā bija iepriekš paredzēts. 22. novembrī tūkošanai tiks uh, nodots uh, ziņojuma projekts 20. 4. 25. februārī notiks izskatīšana, 28. februāris būs uh, grozījuma iesniegšanas termiņš, un uh, pēc tam uh, tālāk virzot līdz plenārsēdē tas varētu nonākt, uh, cerams, jūnijā vai varbūt maijā vai aprīlī. Līdz ar to mums vēl ir laiks uh, pārdomām uh, par arī par direktīvu prasībām, un mums ir nepieciešams laiks konsultāciju organizēšanai. Es pateicos komisijas pārstāvēju un arī ēnu referentiem, kas deva savu ieguldījumu šajās debatēs. Lielas paldies! Uh, well, thank you very much indeed, uh, Laura Comey, uh, rapporteur. Liels paldies, Lorai Komi un ēnu referentiem. Tāds, nu, ir, viņa mūs iepazīstināja pašreizējo darba grafiku, bet parlamenta prezidents vai priekšstādātājs konsultējas ar mums par prioritāriem projektiem. Uh, ja mēs varētu sāīsināt šo darba grafiku un no tā neciestu kvalitāti, tad šis varētu būt viens no tiem prioritāriem projektiem, ko mēs varētu arī uh, paziņot uh, prezidentam. Zinu, ka ir daudzi uh, simtiem tūkstošu cilvēku, kas strādā dažādās standartizācijas organizācijās, viņi ar lielu uzmanību sekos e, šim projektam, un ja kāds no šiem e, standartizācijas procesa dalībniekiem klausījās mūsu diskusiju šorīt, tas e, viņiem noteikti varētu interesēt, un uh, Eh, galvenos dokumentus jūs varat eh, izlasīt arī mūsu mājaslapā, un jūs varat arī parakstīties un abonēt mūsu biļetenu, kurā saņemsiet papildu informāciju. Tagad nākošais jautājums ir svarīgs priekšlikums par to, kā ar muitas starpniecību tiek īstenotas intelektuālā īpašuma tiesības. Zālē ir Galo kundze, Hedas kundze, Engstromas kundze ir zālē, Bioma kungs. Tā tad ir plaša ēnu referentu pārstāvniecība. Man ir uh, tas gods dot vārdu Kreutzmann kungam, lai viņš uzsāk diskusiju par šo svarīgo priekšlikumu. Jā. Paldies, priekšsēdētāji! Intelektuālā īpašuma tiesības ir ļoti būtisks inovācijām, jo tā dod stimulus uh, uzņēmējiem uzņemties risku un investēt eh, zinātnē un pētniecībā. Ir jau sen zināms, ka šīs tiesības bieži vien tiek uzskatīts par eh, uzņēmumu svarīgāko īpašumu neatkarīgi no to uzņē, izmēriem. Kopš 2009. gada standarts un pūr. Mm, no standarts un pūra īpašuma 81% sastāv tieši šīs tas intelektuālā īpašuma tiesības. Jāsaka, ka te ir arī ļoti būtiski raudzīties uz patērētāju drošību un veselību. Piemēram, te, te ir ļoti daudz, liels procents ir saistīts ar rotaļu lietām, tad tālāk um, dažādām maisaimniecības precēm. Uh, Muitas iestādes Eiropas Savienības ārējās robežās ir tādā ļoti labā pozīcijā, lai īstenot Eiropas Savienības intelektuālā īpašuma tiesības pirms šīs te attiecīgās preces ienāk iekšējā tirgu, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai Eiropas Savienības eh, attiecīgā direktīva tiktu pārstrādāta. Tātad te ir runa par 2003. gada direktīvu par, eh, starptauti, par eh, intelektuālā īpašuma aizsardzību Un to visu varētu risināt vai nu no iekšējā tirgus aktos vai uh, citos dokumentos. Te ir jāvēršas pret, uh, pret uh, produktu viltošanu, bet problēma sagādā tā, ka šo dažādo dokumentu pielietošana rada jaunas problēmas tādēļ, ka dalība valstīs varbūt nav pietiekami daudz līdzekļu. Ja mēs zinām, ka uh, Lielais vairākums no aizturētajām precēm 2010. gadā bija saistīts ar, ar to, ka ir ka jāstiprina muitas iestāžu spējas šīs te preces identificēt, tad ir jāsaka, ka ir jādomā tieši par vadlīnijām, kas būtu veltīts muitas dienestiem. Informācijas apmaiņas starp muitas dienestiem ir jāuzlabo. Muitas dienesti un tiesības sargājošās iestādes būt, šīm, šīm te iestādēm būtu jāvar šo te informāciju nosniegt, iesniegt arī trešajām valstīm, lai izsekotu viltoto preču plūsmai. Tāpat transporta uzņēmumiem būtu jāspēj sniegt atbilstīgu informāciju muitai, un es domāju, ka tas ir ļoti kritisks punkts, kā mēs varam uh, transporta uzņēmumus uh, iesaistīt šajā procesā, lai cīnītos par labāku intelektuālā tiesībā aizsardzību. Un es domāju, ka mums ir jāpadomā par to, vai tiešām ir jēgas aicināt uh, muitas dienas pētīt ne tikai preču īpašniekus, bet arī saņēmējus. Uh, Ja mēs runājam par vienkāršotu procedūru dalību valstīs, tad tas tiks, tā tiks ieviest visās dalību valstīs - Bulgārijā, Francijā, Itālijā, Luksemburgā un Somijā. Un tad, kad ir runa par paziņošanu un procedūrām, tad uh, tur ir minēts konkrēts laiks, kurā šīs te iestādes var iesaistīties. Un tā kā man šķiet, ka tas varētu būt tāds efektīvs solis. Ierosinātā muitas procedūra attiecībā uz konfiscētajām precēm ir apsveicama, bet neiesaistot īpašnieku, ja tik tiešām ir gadījums, kad ir kāds pārkāpums, tad, tad manuprāt, būtu ļoti būtiski, lai preču turētājs un tāpat arī muitnieki. Ja mēs parākamies uz laika periodu no 2009. līdz 10. gadam, tad viltoto preču, konfiscētais viltoto preču apjoms ir pieaudzis par trīs reizēm. Un te mēs nepieminēsim tās preces, kas pa pastu tiek nosūtīts. Līdz ar to šī situācija ir ļoti sarežģīta. un ir nepieciešams noteikti arī kaut kādu slieksni. Komisija ir izveidojusi darba grupu par uh, sīkpaku definīciju, definīcijas izstrādu, un šobrīd tur neviens nozars pārstāvis nav iesaistīts, un tā kā, manuprāt, ir jābūt viediem šajā regulā, ir jāņem vērā arī visu iesaistīto praktiskā pieredze. Muitas administrācijām preču turētājiem tiek runāts par to, ka viņiem ir jāspēj atgūt ieguldītie līdzekļi. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti delikāts jautājums. Tas ir atkarīgs no tā, kas notiek pirms šīs te konfiscētās preces tiek iznīcinātas. Es domāju, ka ir jautājums par arī par to, cik liels ir šo preču apjoms un eh, par to, vai eh, iesaistītās puses zināja, ka šeit ir pārkāpums. Tāpat ir nepieciešams papētīt līguma nosacījumus. ja mēs skatāmies uz eh, tiesību turētājiem, ir jāskatās, kādas, kāda ir situācija, vai te nav, piemēram, uzrādīta kaut kāda nepareiza adrese un tā tālāk. Un ja šiem tiesību turētājiem ir tiesības pieteikties uz kompensāciju, tad ir um, jāmēģina kaut kā arī atrast to pārkāpumu īstenotāju. Un tas viss tik tiešām ir saistīts uz to, kādas iespējas ir katrā dalību valstī. Piemēram, šobrīd piem, šobrīd tiek uzskatīts, ka pārkāpums notiek tajā valstī, kurā tiek konfiscēta šīs te preces. Luksemburg, piemēram, ir maza valsts, un varbūt tur nav tādas iespējas šo te viltoto preci iznīcināt. Ja mēs paraugamies uz eh, dažādiem skaitļiem muitas statistikā, tad eh, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no atsevišķa muitas dienesta iespējām. Šobrīd noteikumi ir tādi, ka ļoti bieži muita patur šīs preces Eiropas Savienības teritorijā, bet uh, pastāv bažas, ka beigu beigās tiek galamērķis sasniegts. Tas ir ļoti būtiski arī, ja runājam par ģeneriskiem medikamentiem. Uh, Dažkārt eh, preces pa dažādiem apveceļiem tomēr nokļūst gala mērķī un ir jādomā, kā to kontrolēt. Zāļu joma šajā ziņā tiešām ir ļoti svarīga un mums ir jāsadarbojas ar Indiju un Brazīliju Mēs e, neizšķiram starp leģitīmo tirdzniecību ar ģeneriskiem medikamentiem un viltotiem medikamentiem. Te, ka mēs runājam par e, toksiskām sastāvdaļām, kaut kādām piedevām, tad arī te ir ļoti būtiski. Tie ir atšķirības starp e, citām viltotām precēm, jo šīs preces uh, rada draudus patērētāju veselībai. Dokumentācija ir arī ļoti būtiska, un tāpat no informācija par noliktavām, un tikai tā mēs varam atvieglot muitas administrācijas darbu. Runājot par kalendāro grafiku, ar, ar ēnu referentiem mēs esam noteikuši, ka 22. novembris no pulkstens trijiem līdz pusseptiņiem būs uh, uzklausīšana. Tā norisināsies trīs daļās. Tiks runāts par par, par muitas jautājumiem, par patērētājiem un par precēm, kas atrodas tranzītā. Un tāpēc es pieļauju, ka te, ka, šād, ka šādas te nelielās izmaiņas programmā tiks pieņems. No ēnu referenti neiebilda, pret šīm izmaiņām mēs centāmies strādāt pēc iespējas ātrāk, un decembra sākumā ziņojums tiks nodots tūkošanā un 9. janvārī norisināsies diskusijas par ziņojumu projektu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 20. janvāris un līdz 6. februārim mēs varēsim noturēt sarunas par kompromisu grozījumiem. 28. februārī ir plānots Mēs gatavojamies 28. Eh, martā mini plenārsēdē balsot par to. Tātad tas ir tas sākotnējais plāns. Mums ir jāstrādā cik ātri vien varam, un šo plānu mēs esam saskaņojuši ar ēnu referentiem. Jo tas būtu tas pats labākais risinājums. Paldies! Bonjour à toutes et à tous. Donc... Labdien visiem! Es eh, tātad eh, turpināšu. Paldies Krausmana kungam par šo ārkārtīgi pilnīgo ziņojumu, kas ir ļoti būtisks temats, un tajā pašā laikā tas ir arī sarežģīts temats. Tātad eh, jūs mūs informējāt par ziņojumu, Un tagad es došu vārdu ēnu referentam Galio kundzei, pēc tam Annaitai, mm, Enštrēma kungam, Karkina kundze nav šeit, un pēc tam De Junga kungs. Tātad vārds tiek dots Marielai Gaņū. Paldies, priekšsēdētāja kundze. Es gribētu atgādināt pāris skaitļus, kurus publicēja Eiropas komisija. Uh, 2008. gada 14. jūlijā, piemēram, 80 tūkstoši preču tika pārtvērtas 2010. gadā, kas ir par 50% vairāk kā 2009. gadā. Tātad vairāk kā 103 tūkstoši preču. Tas arī būtu viss par skaitļiem, bet um, te mēs redzam uh, tādas lietas, kam ir ļoti liela ietekme uz Eiropas ekonomiku, uz uzņēmējiem un, protams, arī darba vietām. Vēl kā referents minēja, tad šāda prakse apdraud eh, patērētāju drošību un veselību. Un līdz ar to es eh, ārkārtīgi priecājos par šo komisijas priekšlikumu pārskatīt regulu, un eh, šajā pirmajā viedokļa apmaiņā es gribētu izteikt savus novērojumus par trīs punktiem. Pirmais ir regulas aptvērums. Tātad šajā mm, jautājumā ir divi aspekti. Ir intelektuālā īpašuma tiesību aptvērums, piemērošana, un no otras puses ir arī situācijas, kādās muita var e, rīkoties. Runājot par aptvērumu, es atbalstu komisijas priekšlikumu, lai tiktu aptvērti geogrāfiskie nosaukumi un izcelsmes nosaukumi, bet no otras puses es gribētu iepazīties ar mūsu e, ziņo referenta viedokli un visu to locekļu e, viedokli par paralēlās um, importēšanas iekļaušanu. Tas ir jautājums par autentiskajiem produktiem, un muitas iestādēm nevienmēr tur rīcībā nekad nevienmēr ir iespēja nevienmēr to rīcībā ir licencēšanas līgums. Uh, Un mēs uzzinām arī to, ka daudz paralēlo importa gadījumu notiek paralēli arī viltotām importam. Tātad šodien ir jāskatās, vai mēs iekļaujam vai nē paralēlo importu un kā rīkoties, lai muitas iestādēm, lai to rīcībā būtu pietiekami daudz informāciju, lai tās varētu rīkoties, vai tam būs jaunas funkcijas, eh, kas nav šobrīd dārļa no to darba, par to ir jādomā. Runājot par aptvērumu un situācijām, kurās muitas iestādes var e, rīkoties. Es pieņēmu zināšanai Eiropas Savienības un Indijas nolīgumu, kurā tiek izslēgts uh, Mm, tātad uh, aptvērums regulai par medikamentu uh, pie mediku, medikamentu kontroli. Bet, kad es palūkojos pasaules uh, veselības organizācijas programmā, tad eh, es secinu, ka eh, medikamenti, kas tikuši viltoti 2010. gada janvārī, lie, ļoti lielā mērā skar Āfrikas, eh, Dienvidamerikas, Āzijas reģionus, pār, valstis, kas atrodas pārejas periodā, un šajos reģionos šis skaitļi ir īpaši augsti, un es domāju, ka šeit vajadzētu īpašu uzmanību pievērst un par to domāt, lai noskaidrotu, cik lielā mērā mēs varētu paplašināt aptvērumu. Otrais punkts, par kur vēlējos runāt, par to arī runāja referents, tātad pasta sūtījuma. Ir skaidrs, ka elektroniskie sūtījumi ir uh, Ar to ir palielinājušies arī viltoto produktu apjomi. Komisija piedāvā specifisku procedūru, lai iznīcinātu tās eh, sīkpaku mm, sūtījumus, bet es domāju, ka būtu jāprecizē šo procedūru nosacījumu, lai tās būtu efektīvas un ātras. Piemēram, ceturtais pāns punkts 24. pantā tiek paredzēts 20 dienu termiņš, lai preces turētājs varētu paust savu viedokli. Manuprāt, šis termiņš ir ārkārtīgi garš. Un uh, salīdzinot, piemēram, kaut vai ar citiem termiņiem, mēs uh, Es domāju, ka nevajadzētu ļaut preces turētājiem dot šīs 20 dienas, lai izteiktos. Tāpat arī septītajā punktā teikts, ka iznīcināšana tiek veikta muitas uzraudzībā un uh, uz to rēķina. Jāraugās, kādā mērā uh, muitas atbildība šeit tiek iesaistīta, un par to mums arī būtu jāpadomā. Uh, Trešais punkts, nu, par ko vēlējos runāt, īsi ir jautājums par procedūru garantiju. Ir acīm redzams, ka mums ir jāievieš uh, tiesības, paplašinātas tiesības un ir jāsaglabā preču turētāju tiesības, kuriem arī ir mm, nevainības eh, prezumcijas tiesības, bet mums ir jānosaka procedūras, mēs, esam, mēs vēlamies tās vienkāršot un pātrināt. Es jums jau minēju šo 20 dienu termiņu, to, tam turklāt var pieskaitīties arī citi termiņi. Un visbeidzot pēdējais jautājums, kāds būs preču juridiskais status, kamēr šo preču turētājs tiek uzklausīts? Arī šeit priekšlikumā ir tas būtu jāprecizē, un par to mums būtu jāpadomā. Tie ir trīs punkti, kur, kurus vēlējos uzsvērt šajā pirmajā viedokļa apmaiņā. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Mariela. Tu eh, minēji svarīgu politisku problēmu. Es domāju, ir svarīgi, lai mēs eh, labi pie tā strādātu mm, arī harmonizācijas ziņā ar komisiju. Uh, Un tagad es došu vārdu Annai, Annai Eitai. Tack så mycket och jag ska fatta mig mycket kort efter. Lielas paldies, priekšsādātājs kundze, es runāšu īsi. Mm, es varu jums teikt, ka, manuprāt, ir ārkārtīgi pozitīvi strādāt pie šiem jautājumiem kopā ar referentu. Es domāju, ka uh, eh, grāfiks ir ārkārtīgi labi organizēts arī ar ēnu referentiem, un es domāju, ka mēs visi esam labi pastrādājuši un visam vajadzētu veiksmīgi darboties. Šo jautājumu mēs arī esam vairāk kārtīgi skatījuši. Uh, Jau gadiem mēs runājam par šiem jautājumiem, līdzīgi kā mēs runājām par rotaļlietu drošību direktīvu, tāpat mēs runājām arī par viltotajiem eh, medikamentiem, mēs runājām arī par viltojumiem mājasaimniec, kas tiek veikti ar uh, mājasaimniecības produktiem. Es domāju, ka ir jāliek akcents uz patērētāju viedokli, jo runa ir par direktīvu, kas tieši skar patērētāju. Ir jāraugās, lai mēs varētu aizsargāt patērētāju sabiedriskās veselības ziņā. Es vēlos uzsvērt, ka mums ir jāizceļ patērētājs, un es ar nepacietību gaidu, kā risināsies turpmākie darbi, un es arī atzīmēju laika grafiku, Un es ar nepacietību gaidu arī uh, piedāvāto semināru, kas man šķiet ļoti labi sagatavots. Paldies! Eh, tagad vārds Ainštroma kungam no zaļo grupas. Thank you. Um, first of all, I'll, I'll, I'll start with... Paldies. Vispirms gribu norādīt, ka ļoti slikti ir muj, eh, viltot preces un pret to jāvēršās. Tālāk runājot par viltotu preču uh, importēšanu, arī tai ir jābūt aizliegtai, pret to ir jāvēršās. To es vēlējos precizēt. Bet tomēr, manuprāt, šeit uh, regulējums tomēr ir uh, problemātisks. Šeit mēs ejam pārāk tālu. Muitas iestādēm tiek dotas tiesības konfiscēt preces, kas nav nelegālas paralēlais imports ir legāla procedūra. Ir daudzi uh, tiesību akti, direktīvas, kur ir noteikts, ka import, paralēls imports uh, ir pilnīgi legāla procedūra ja šie, šīs preces ir ražotas ar intelektuālā īpašuma tiesību turētāja atļauju, un tad tās tiek importētas Eiropas Savienībā, un tad uh, tie, kas importē. Mm, uh, arī šādas uh, citu ražotas preces, tad viņi vēršas pret paralēlo importu, lai cīnītos pret konkurenci bet nedrīkst pieļaut, ka tiek uh, konfiscētas preces, kas ir legāli importētas. Tātad šeit ir pirmais piemērs tam, ka uh, šīs, uh, šī regulā iet pārāk tālu salīdzinot ar pastāvošiem tiesību aktiem. Viltotas un piratētas preces ir jāapkaro. Ja bet ja mēs runājam par mazām partijām, par maziem sūtājumiem, ka e, šie tie gadījumi, kad individuāli patērētāji kaut ko pērk internetā savām vajadzībām. Šāda situācija dažās dalību valstīs ir e, legāli atļauta, citās e, šādas darbības ir aizliegtas ja kāds, piemēram, pērk naiki kurpes, eh, sporta kurpes par ļoti pievilcīgu cenu, tad šeit var būt divas situācijas. Vai nu pircējs domā, ka tās ir uh, pa, īstā prece, un uh, tad viņš vienkārši tiek piekrāpts, ja tas ir viltojums. Un cilvēks ir samaksājis par savu kļūdu. Un līdz ar to muitas iestādēm nevajadzētu vērsties pret uh, nozieguma uh, upuri, bet eh, var būt arī tāds variants, ka pircējs ir informēts par to, ka prece ir viltota un Mēs vēlētos šādos gadījumos atturēt pircēju no viltotu preču pirkšanas, bet daudzās valstīs eh, šāda situācija ir legāla. Uh, Un tagad mēs dodam muitāju tiesības konfiscēt šādas preces, pat ja pati darbība valstī ir uh, ar likumu atļauta. Un jau tā, mums ir arī jāpadomā vienlaikus par to, kāda ekonomiskā ietekme ir mūsu pieņemtajiem lēmumiem. Un tādēļ jau mēs arī šeit komitejā apspriežam šo jautājumu un tādēļ ir arī uh, jāstrādā pie regulas ja mēs nonākam situācijā pie tā, ka muitas iestādes regulāri konfiscē preces, ko mm, pircēji pērk internetā, un pircējiem absolūti nav saprotams e, šis pamatojums, tad to mēs nevaram atbalstīt. Ja mēs gribētu kaitēt e-komercijai, tad tas varbūt būtu viens no efektīvākajiem pasākumiem šajā jomā ja mēs runājam par citiem ziņojumiem, par uzticības veidošanu, par to, lai patērētāji justos droši un aizsargāt, kad viņi uh, iepērkas internetā. Un, ja muita tādā pilnīgi patvaļīgā veidā konfiscētu preces uh, ko patērētāji nopirkuši, par ko ir samaksājuši, tad tas tiešām neveicinātu šādu uzticību un drošību. Un tas ir tikai viens no punktiem, kur šīs regulējums iet pārāk tālu, bet es vairāk eh, sīkāk neiedziļināšos. Vārds tiek dots De Junga kungam tagad. Herr voorzitter, <clears throat> Ik ben een beetje in dezelfde positie als mevrouw Het. Uh, eh, het is een Jā. groot dossier, tehnisch dossier. Mana nostāja ir apmēram tāda pati kā Heds kundzei. Šis ir ļoti tehnisks jautājums, un mēs esam tikai procesa sākuma posmā. Protams, ir patērētājiem jārada uzticība to preču autentiskumam, ko viņi pērk Bet jautājums ir, kā šo mērķi sasniegt. Un eh, es eh, domāju, arī par to mēs runāsim uzklausīšanā un uzklausīsim arī patērētāju pārstāvjus un muitas pārstāvis, jo ir jādomā par tādām normām, ko tiešām ir iespējams dzīvē īstenot un varbūt būtu nepieciešams papildus ietekmes novērtējums. Varbūt ir arī jāvienkāršo procedūras. Mēs nedrīkstam aizmirst arī patērētāju aspektu, jo dažkārt šis process var norisināties ļoti ātri, un ja nav atbilstošu juridisku garantiju, eh, tad uh, ietekme varētu būt negatīva. Mums būtu nepieciešams eh, veikt eh, ietekmes novērtējumu. Tāpat ir jādomā par nekomerciāliem pasākumiem, tāpat par patērē eh, pasažieriem un viņu bagāžu. Šeit ir paredzēts izņēmums, bet varam uh, Tagad eh, iedomāties, ka muitas iestādes izlēms, kas ir komerciāls sūtījums un kas ir nekomerciāls sūtījums. Tādēļ ļoti uzmanīgi jāpiestrādā pie formulējuma. Mums tiešām būtu jāizvērtē šī situācija no patērētāja viedokļa. Arī eh, vēl viena svarīga joma ir paralēl, paralēlie importi. Paralēlais imports, kur arī jābūt ļoti piesardzīgiem un precīziem formulējumos. Bet, protams, par to mēs visu izrunāsim arī uzklausīšanā. Jā, šīs ir tikai sākums diskusijai par sarežģītu jautājumu, un tam būs nepieciešamas precizējumi arī komisijai došu vārdu. Tagad es došu vārdu Korejā de Kampos kungam. Ja vēl kāds no deputātu vidus vēlas eh, ko teikt, tad lūdzu. Uh, E Jā, ir uh, daži jautājumi, kas mūs satrauc. Es pateicos Kreutzmann kungam par to, ka viņš ir pievērsies šim jautājumam. Uh, šim likumdošanas priekšlikumam nav daudz uh, satura runājot par ģeneriskiem medikamentiem. Kaut gan uh, šajā jomā mēs saskaramies ar nopietnām problēmām. Uh, Pirmkārt, mums būtu jāsaskaņo tas, ko mēs esam panākuši ar uh, direktīvu par preču viltojumiem. Viss uh, sarežģītākais jautājums ir paralēlais imports un neliela apjoma pasta sūtījumi. Metodes, ko mēs izmantojam, uh, viltotu preču identifikācijai ir grūti piemērojams mazu sūtījumu gadījumā, jo šādu sūtījumu skaits ir ļoti liels. Otrakārt ir jāveic tehniska analīze. Tas nozīmē, ka uh, medit Ķīnas iestādēm un muitas iestādēm ir jāsadarbojas, lai nodrošinātu sistemātisku sūtījumu satura analīzi. Līdz ar to ietekme varētu būt katastrofāla. 30 vai 50 procenti preču tiek konfiscēti šādas uh, analīzes rezultātā. Vairākums šo sūtījumu nāk no trešajām valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, līdz ar to uzraudzības procesa īstenošana ir apgrūtināta. Tā vēl viena problēma šī tiesību akta sakarā ir tāda, ka šīm grūtībām netiek pievērsta pienācīga uzmanība paralēlais imports, es piekrītu, ka tas rāda milzīgas galvas sāpes rūpniecībai. Vienlaikus jāatzīst, ka paralēlajam importam ir arī uh, pozitīva ietekme Eiropas Savienībā. Paralēlais imports ir uh, daudzos gadījumos atļauts, jo tas dod ieguldījumu arī mūsu rūpniecības attīstībā. Tas var būt arī veids, kā pa sētas durvīm tiek ievestas viltotas preces, ja netiek veikta pienācīga analīze. Es tikai minu šos piemērus, lai jūs saprastu, cik jautājums var izrādīties sarežģīts. Kā jau priekšsēdētājs to sākumā norādīja, šis uh, process tiešām ir ļoti, ļoti sarežģīts, un tādēļ mums ir jābūt konsekventiem savos lēmumos, atceroties, kas tika lēmts par viltotiem medikamentiem, un tāpat ir arī jānodrošina par uh, pasākumu efektivitāti, un pateicos jau arī Kreutzmann kungam par viņu veikumu. Merci. Paldies neviens vairs nelūdz vārdu. Ārkārtas gadījumā es došu vārdu padomēji po, no Polijas prezidentūras, lai noskaidrotu, vai arī viņš ir vienisprātis ar vispārējās asamblējas minēto un cik tālu ir vispārējās pārdomas. Pēc tam es, protams, došu arī Ederikas kundzei no komisijas, kura kurai arī būs jāatbild varbūt ne šodien, bet uz vairākiem sarežģītiem jautājumiem, kurus mēs uzdodam. Tadeusz Sendel, es atvainojos, lūdzu. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, Paldies, priekšsēdētāji. Ja tik tiešām šī regula par uh, muitas regulējuma attiecībā uz intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu ir ļoti būtisks likumdošanas akts gan muitai, gan patērētājiem. Tas, ko jūs teicāt, tās problēmas, uz ko jūs norādījāt, ka šī regulējuma mērķis ir pirmkārt pasargāt patērētāju no bīstamo preču un vielu plūsmas un uh, dažkārt pat tik bīstam vielu aprits, kas ir bīstami patērētāju veselībai. Paldies jums par jautājumiem un uh, paldies par komentāriem. Jūs norādījāt uz tiem jautājumiem, kas tiek uh, risināt arī padomē. Uh, Par šiem jautājumiem sprieda muitas savienības darba grupa, un te tika runāts arī par paralēlo importu, tāpat arī par maza apjoma sūtījumiem, kā arī par eh, tādām procedūrām, kā viltoto preču iznīcināšana un tā tālāk. Te Jonkungs runāja par ceļotājiem. un par tiem produktiem, kurus ir deklarējuši ceļotāji, kā arī šo produktu apjomu. Tas ir viens no aspektiem par to, kā praktiski īstenot muitas regulējumu un kā strādā muitas darbinieki. Polijas prezidentūras laikā mēs uzsākām ļoti konkrētu debatu šajā jautājumā un sākām arī pārbaudīt šo dokumentu, uh, skatīt visus tā pāntus, un šobrīd process ir pirmajā lasīmā. Pirmās diskusijas par šo dokumentu notika Ungārijas prezidentūras laikā un Polijas prezidentūras laikā mums. Darba grupa ir tikusies jau četras reizes. Ceturtajā sanāksmē tika runāts par uh, regulu. Un šobrīd mēs esam uzsākuši kā, trešo posmu, proti runājam par pantiem, kas ir saistīti ar konkrēto muitas procedūru. Es esmu priecīgs, ka Kreutzmann kungs referents mums sniedza ļoti detalizētu kalendāro grafiku par to, kā Eiropas parlaments strādās pie šī jautājuma un uh, Es domāju, ka padomas darba grupa arī sazināsies ar Eiropas parlamentu. Mūsu darba grupa pirmā lasījuma cer pabeigt novembrī, tā kā es ceru, ka mēs varēsim nākt klajā ar kaut kādu vienošanos nu, lai varētu galīgo vienošanos par to pieņemt nākamajā gadā, pirmajā sanāksmē, kas būs um, ārkārtas sanāksme, un es domāju, ka tas varētu būt lielisks panākums visiem patērētājiem Eiropas Savienībā. Tas nozīmētu arī panākums mūsu muitas administrācijā. Uh, kas nepacietīgi gaida, lai šis likumdošanas akts stātos spēkā, jo tādējādi viņi varētu labāk aizsargāt mūsu muitas zonu. Tas arī viss no manas puses. Zinu, ka diskusijas ir tikai nu pat sākušās, un arī mēs ar nepacietību gaidām šo publisko uzklausīšanu. Es domāju, ka šī uzklausīšana tikai dos labumu šajās diskusijās. Paldies! Lielas paldies! Vārds tiek dots komisijai. Ederī kundzei lūdzu. Merci, madame la présidente. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Lielas paldies visiem, kas izteicās par šo tematu, lai izceltu komisijas priekšlikuma svarīgumu, lai muitas iestādes varētu stāties pretī pašreizējiem izaicinājumiem cīņā pret viltojumiem. Es gribētu atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Tie ir svarīgi jautājumi diskusijā, kas mums notiek ar iesaistītajām pusēm un arī ar padomi, un mums liekas svarīgi jums sniegt nepieciešamās atbildes, lai jūs varētu tālāk strādāt. Palūkojoties uz jautājumu par uh, intelektuālā īpašuma tiesību aptvērumu. Runājot par paralēlo importu. Šeit ir jābūt skaidrībai. Mēs runājam par nelegālo paralēlo importu. Tas ir imports, kuru tiesību turētāji nav atļāvuši. Tātad prece var tikt ražu tiesību turētāju atļauju, bet uh, tās laišana tirgu Eiropas Savienībā, Eiropas ekonomikas telpā nav tikusi atļauta. Kāpēc komisija piedāvāja iekļaut šo elementu šajā priekšlikumā? Tas ir tāpēc, ka līdzīgi kā teica Galo kundze, šodien muitas kontrolas laikā atklāja preces, kas ir īstas preces, bet kuras tiek nelegāli importētas. Līdz ar to mums likās taisnīgi, ka muitas iestādes var iejaukties, iesaistīties gadījumos, kad tās atklāja šādas preces. Šādi, šāds imports ir nelegāls un mēs netiesājam, mēs nespriežam to, kas ir eh, legāls vai nelegāls. To nosaka eh, pamattiesības attiecībā uz intelektuālo īpašumu. Mēs vienkārši sakām, ka muitas iestādēm jābūt spējīgām īstenot savas tiesības brīžos, kad šās, šīs tiesības tiek pārkāptas. Par muitu, protams, ir nedaudz grūti konstatēt, vai imports ir nelegāls. Mēs vēlamies būt skaidri tiesību turētāji, kas vēlas, lai viņu tā, lai viņu prece netiek nelegāli importēta, šiem turētājiem ir jāsniedz muitai visa nepieciešamā informācija, lai tā varētu identificēt šādas preces un varētu rīkoties. Mēs vēlētos izvairīties no uh, tā, ka preces tiek nepatiesi aizturētas, šīs vestījums ir skaidri notots ekonomikas operatoriem, visai nepieciešama informācija jānonāk muitas rīcībā. Vairākos gadījumos tiesību turētāji jautā muitai, lūdz muitai aizsargāt viņu tiesības, šādā gadījumā viņi aizpilda formulāru, kurā ir jābūt visai attiecīgai informācijai, lai muita varētu apzināt šos eh, produktus un preces. Runājot par tranzītu jautājumu un jo īpaši ģēneriskajiem medikamentiem, kā jau es to izskaidroju ietekmes novērtējuma prezentācijā priekšlikumā atspoguļota vienošanās starp Eiropas komisiju un Indijas tirzniecības departamentu. Un šajā priekšlikumā mēs atgādinām, ka šī regula ir procedurālas dabas un tā nerada papildu tiesības attiecībā uz aizsardzību, ko rāda pamata tiesību regulējums intelektuālajās īpašumtiesībās. Tātad šeit ir jautājums par to, ka ir jāprecizē muitai, ka brīžos, kad tranzīta precēs tiek atrasti ģeneriskie medikamenti, kas nav viltoti, bet medikamenti. kas ir eh, parasti, normāli. Mm, tātad, ja tur ir runa par patenta aizsardzību un tie ir paredzēti trešajam tirgum, fakts, ka tie tiek atklāti tranzīta mm, situācijā nenozīmē, ka muita var tos aizturēt. Tātad tie var turpināt savu virzību uz valsti, kur tie ir paredzēti nosūtīšanai. Runājot par viltotajiem medikamentiem, kā jau tas tika minēts iepriekš, tad mums ir jauna direktīva šajā jautājumā, un tādā gadījumā muitas iestādes var kontrolēt un mm, kontrolēt un pārbaudīt šos medikamentus. Kā jūs zināt, tad medikamentu izplatīšanai Eiropai nepieciešama atļauja tirgotājiem, tātad tie muita var pārbaudīt, vai šiem medikamentiem ir atļauja. Jūs zināt, ka direktīva paredz arī nākotnē iespēju muitai rīkoties tad, kad tiek atklāti ieviesti viltoti medikamenti, eh, kas ir falsificēti un tiek paredzēti uz teritorijām ārpus ES. Un tad ir paredzēts piemērojums tam, kā muita varētu rīkoties un novērst to, ka šie medikamenti kaitē eh, patērētājiem trešajās valstīs. Runājot par tiesībām tikt eh, uzklausītiem, Tas ir dalību valstu tiesību pamatprincips, tas ir arī Eiropas Savienības tiesību pamatprincips un ir ārkārtīgi svarīgi precizēt priekšlikumā, kā šīs tiesības tiks piemērotas situācijās, kur muitai jāveic šī kontrole ātri. Uh, dalību valstu iestādes piemēroto balstoties uz savu nacionālo likumdošanu, un tādā gadījumā termiņi ir dažādi, un modernizētajā versijā mēs esam paredzējuši 30 dienu termiņu, tātad ir jāparedz, ka e, ir jāparedz trīs dienu termiņš šai kontrolē. Tādā gadījumā kāds būs preču status tāds pats kā uh, citās kontrolēs tas ir preces, kas tiek kontrolētas. Tātad mu, tās ir muitas uzraudzībā un muita var eh, paredzēt eh, nepieciešamo laiku, lai veiktu kontroli. Komiteja ir lietas kursā par eh, preču drošības likumdošanu un par Un šajā gadījumā, kad muita atklāja aizdomīgu produktu, preci, tad tas rīcībā ir trīs dienas, lai veiktu nepieciešamās pārbaudas attiecībā uz preci un arī sazinātos ar tirgus uzraudzības iestādēm. Un šīm iestādēm ir trīs dienas, lai sniegtu savu atzinību, savu atzinumu par šo produktu muitai. Tā tad muita varēs pārbaudīt šīs mm, preces un tās paliks muitas uzraudzībā, kamēr tiks veikta pārbaude. Runājot par māza izmēra sūtījumiem, kā tas tika minēts, tad tās ir liels izaicinājums muitai. Arī šajā gadījumā es vēlētos atgādināt, ka muitas rīkojas likumīgo ietvaru uh, robežās, un tad, kad preces tiek aizsar, aizturētas, tas nav nelegāli. Patērētājs, tātad cilvēks, kas iesniedz um, preci muitai, tām ir iespēja tikt uzklausītam 20 dienu laikā, tad, ja tiek noraidīta preces iznīcināšana, tad ir parastā eh, tad ir notiek parastā procedūra, tātad muitas sāzinās ar attiecīgo uh, institūciju, un tātad attiecīgās tiesības tiek nodrošinātas. Paldies! Lielas paldies! Es devu papildu laiku komisijai, jo man likās svarīgi, lai tiktu precizētas atsevišķas lietas, un tagad es došu vārdu īsi referentam, Kreutzmana kungam, viņam vēlot labu veiksmi, turpinot š kas ir tātad šim ziņojumam, kas ir svarīgs patērētājiem. Paldies. Paldies, priekšsēdētājs. Negribētu plaši komentēt, jo ir gaidām uzklausīšana, kas būs ļoti visaptveroša. Mums ir kalendārais grafiks, kas ir ļoti saspringts, un tur nevar neko pastimt uz priekšu, jo tas ir arī saistīts ar uzklausīšanu. Paldies visiem kolēģiem par komentāriem. Es esmu pārliecināts, ka mēs nonāksim pie laba risinājuma. Uh, Mūsu rīcībā ir uh, regula, ko mēs visi varam uzlabot. Te nav runa par to, ka jāievieš jauns idejas, bet man šķiet, ka ir ļoti daudz neatrisināti jautājumi, piemēram, attiecībā uz šiem mazajiem apjobiem vai arī jautājumu, kā cilvēks, kurš no atvaļinājuma dodas mājās un iet, iziet cauri muitas procedūrai, cik daudz preču viņam drīkst būt līdz, lai tas netiktu uzskatīts par tirdzniecību. Tā kā ir nepieciešama noteikuma, kas viestu lielāku skaidrību gan patērētājiem, gan muitniekiem. Un es domāju, ka tāpēc mums ir visiem jāstrādā kopā, lai šo regulu vēl vairāk uzlabotu. Paldies! Pardon, j'avais pas pris mon micro. Mais... Es neieslēdzu savu mikrofonu. Paldies Kreutzmanu kungam, visiem tiem, kas izteicās padomēji komisijai. Un tagad mēs turpināsim ar muitas dienestiem par citu jautājumu, proti muitas dienestu modernizāciju. Mateo Salvini ir referents un viņš nav šeit klāt, un es došu vārdu Lorenzo Fontānam par šo ziņojumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. E, man sākumā jāatvainojās Salvīnī kunga vārdā. Viņam ir insti... jākārto institucionāli jautājumi Amerikas Savienotajās valstīs. Es pateicos par iespēju stādīt priekšā šo ziņojumu. Uh, Un pēc atgriešanās es viņu iepazīstināšu ar to, kas ir ticis teikt, es centīšos viņu aizvietot pēc iespējas labāk. Viņš man arī ir atstājis atsevišķas lietas, par kurām man jums būtu jāziņo. Runa ir tātad par muitas dienestu modernizēšanu. Mēs zinām, kāda ir muitas eh, nozīme Eiropas Savienības modernizācijā iekšējā tirgu un citos jautājumos. Muitas likumdošanas vienkāršošana, elektroniskās sistēmas ieviešana veicinās šī mērķa sasniegšanu. Lai būtu lai varētu tikt īstenota attiecīgā muitu loma, tai, tām vajadzētu atbilst uzņēmumu prasībām un būt spējīgām nodrošināt patērētāju tiesību aizsardzību. Veiksmes atslēga integrētai muitas sistēmai ir spēt atrast līdzsvaru šīm, šo mērķu sasniegšanai. Un tā tad jau pirms tam ir bijušas runas par to, kā varētu modernizēt muitu, lai palīdzētu uzņēmē, uzņēmumiem strādāt efektīvāk. Kodeks sniedz palīdzību muitas iestādēm dažādās dalību valstīs. Modernizētu muitu kodeks paredz e-muitu un vienas pieturas aģentūru. Uh, modernizētais muitas kodeks vēl nav piemērojams, jo ir vēl jāpieņem noteikumi un tiem jāstājas spēkā. Ekonomikas operatori jau ir izrādījuši nepacietību no sanāksmes, ko mēs rīkojām janva, pagājušā gada janvārī. Mu, šim kodeksam vajadzētu stāties vēlākais 24. janvārī 2013. gadā, bet mēs nevaram ievērot šos termiņus, jo galvenokārt tāpēc, ka informātikas tehnoloģiju ieviešana, kas ir paredzēta e, muitas kodeksam, vēl nav tikusi e, pabeigta. Šo kodeksa ieviešana informātikas informātikas sistēmā šķiet visai sarežģīta, un eh, tur vēl ir jākre, jākonkretizē vairākas lietas. Šis, šī pārliecība tika iekļauta arī ziņojuma astotajā punktā. Manuprāt, ir skaidrs, ka ja mēs apstiprinam eh, to, ka ir jānosūta šis jaunais muitas kodeks, mēs nevaram ierobežoties vienkārši ar to, ka mēs noteiksim jaunu datumu. Tad mēs varētu tikt uzskatīti par iestādi, kas neveicina pozitīvas pārmaiņas. Mums ir jābūt tādai institūcijai, kas vēlas nodrošināt jaunus noteikumus, kas ir piemērojami un kas arī veicina iekšējā tirgus veiksmīgu uh, darbošanos pēc iespējas ātrāk. Un šajā ziņā 11 punkts ziņojumā. Tur tiek, at, eh, tur tiek minēts, ka mēs at, Mēs arī atzīstam to, ka ir iespējams tātad pārcelt šos termiņus un noteikti komisijai arī uh, varbūt pakāpenisku šo noteikumu izskatīšanu pirms uh, šo noteikumu skatīšanas. Mēs uh, dažādu grupu ietvaros redzēsim, vai grozījumu priekšlikumos būs, iespē, būs svarīgi noteikt jaunu datumu komisijai. Uh, muitas administrācija kādu laiku tika uzskatīta, uzskatīti par vienkāršiem muitniekiem, bet pēc uh, robežu um, dzēšanas Eiropas Savienībā to loma ir pastiprinājusies tieši uz ārējām robežām, un cita muitu loma ir kļuvusi nozīmīgāka, proti nepieciešamība nodrošināt patērētāju drošību. Uh, Tas ir eh, svarīgs aspekts, kuru mēs redzējām pēdējos gados, kas saistīts ar terorismu, un muitas iestādēm ir jāraugās uh, tieši, lai novērstu drošības riskus, un uh, ikdienā ir jācīnās arī ar viltojumiem, uh, pret terorismu un nelegālo tirzniecību. Mūita ir vislabākais un visefektīvākais instruments, lai nodrošinātu, ka tikai drošie produkti un tie, kas atbilst eh, normām, var ienākt Eiropas Savienības teritorijā. Tirgus uzraudzībai arī ir izšķiroša nozīme muitu sistēmām. Tas ir arī minēts Eiropas parlamenta eh, rezolūcijās, arī IMCO komitejā 8. martā par vispārējo produktu drošību un tirgus uzraudzību. Ko Salvīnī ziņojumā tiek runāts par nozīmību, kāda ir muitu, e, muitu iestāžu sādarbībai. Tas ir 17. punktā šajā ziņojumā. Vēl cits svarīgs punkts ir saglabāt Savienības finanšu intereses. Preces, kas tiek nelegāli importēts Eiropas Savienībā, tās nevar konkurēt ar tām precēm, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, un tam ir tieši iespējas Eiropas ražojošai sistēmai un darbiniekiem, kas strādā. IMCO komiteja e, strādā saistībā ar mūsu kolēģi Kusmana ziņojumu. Mēs jau sākām runāt par 23. un 24. punktu. Tajā tiek uzsvērta e, nozīmība, kāda ir cīņai pret viltotiem produktiem. Tā šai cīņai ir īpaša nozīme visām dalību valstīm, kurās ir grūti un dārgi izsakot preces pēc tam, kad tās ir nonākušas kopienas tirgu. Ir jāatrod īstais līdzsvars starp muitas kontroli, kā, kurai jānodrošina drošība, un ātru um, pārvietošanos. Un tajā pašā laikā arī risku pārvaldība. Piektajā punktā ir runāts par to, kādi tā, lai sūtījumi, kuriem ir mazs risks, tiktu ātri um, ātri izietu cauri muitām un tā, lai lielāka uzmanība tiktu vērst uz uh, riskantākiem punktiem un valstīm, kuras drīzāk nevienmēr ievēro šādus noteikumus. Mm, viens no būtiskākajiem šī kodeksa punktiem ir tā, lai nodrošinātu tā, lai muitas um, dalībvalstīs varētu rīkoties pēc iespējas efektīvāk. Uh, tā it kā tās darbotos viens administrācijas ietvaros, un būtu svarīgi e, noteikt to, lai būtu veiksmīgāka muitas e, noteikuma piemērošana un harmonizēta procedūra. Es to visu sāku, vai drīzāk es to lasu, tāpēc, ka manā politiskajā grupā mums, mēs nevienmēr vēlamies tā, lai būtu uh, harmoniz, mums nevienmēr ir, vi... mēs nevienmēr esam viensprātis, bet mums visiem ir pozitīvi uh, jā, jā, jārēģē uz efektivitāti, veselo saprātu un konkrētu rīcību. Un 13. punkts šajā ziņā ir pilnībā skaidrs, kurā ir atbalsts centralizētam muitas konceptam un harmon, šī sektora harmonizācijai. Protams, dalību valstu piemērošanai jābūt pilnīgai un pilnīgai, Eiropas kopienā. Tātad muita 2013. Tas veicina mēr, harmonizācijas mērķu sasniegšanu, lai muitu administrācija, administrācijas sadarbotos labāk, Tam ir paredzēta informātikas sistēma, un tā ir galvenā programmas budžeta daļa. Ir kopīgas, mm, kopīgi pasākumi, darb, eh, darbnīcas un informācijas apmaiņa. Un tiek domāts arī par nākamo programmu, kas varētu sniegt uz, lielā, uz lielāku rīcību vērstu rīcību un kurā būtu arī kopīga vērienīgāka rīcība. Runājot par uzņēmumiem, tad um, uh, tajā runā par MVU, kas visvairāk cieš no muitu birokrātijas neefektivitātes. Mēs visi zinām, ka vairākās valstīs muitas iestādes nestrādā, piemēram, nedēļas nogalēs. Līdz ar to ir kavēšanās, kas, uz, kas palielina izmaksas, jo ir jāuzglabā preces kūģu konteineros, kuriem ir jāgaida. Un muitas procedūrām ir ilgtermiņš, ilgtermiņa iespējas uz maziem uzņēmumiem. Kā jūnijā jau tika teikts, tad ir svarīgi arī saprast tieši apstiprināto ekonomikas operātoru licencēšanu, un tur vajadzētu izvairīties no birokrātiskiem šķēršļiem. Par to tiek runāts no 14. līdz 16. punktam. Tur ir arī runa par šo definīciju, un um, tam vajadzētu sniegt um, uzņēmumiem taustāmus labumus. Šobrīd ir 4080 operatori. Un um, mēs šodien redzam, ka apstiprinātā ekonomikas operatora status nav pārliecinājis. Ir jāuzsver, ka ir divi punkti 24. un 25. runājot par caurspīdīgumu šajā ziņojumā, un tajā tiek aicināts Eiropas komisijai uzaicinā, uzlabot um, informācijas apriti starp divām, uh, starp abām institūcijām. Attiecībā pret iepriekšējiem periodiem mēs redzam, ka ir panākt uzlabojumi, bet mums ir vēl jāstrādā, lai uzlabotu situāciju, izplatīt informāciju. Tas ir labi gan mums, gan arī uzņēmējiem. Caurspīdīgums ir aspekts, kuru mēs izceļam mūsu politiskajā darbībā. Runājot par sadarbību, mēs atgādinām kā ir jāraugās uz sadarbību starp uzņēmējiem un muitu, lai uzlabotu informācijas apmaiņu un labo praksi, lai uzlabotu efektivitāti, operativitāti un, dru, un pārliecību. Pēdējais ziņojuma punkts ir aicinājums dalību valstīm, lai ra, izskatītu iespēju aizvietot, lai būtu tātad Eiropas muitas aģentūra, tā ir iespēja, kas varētu atrisināt vairākas praktiskas dabas jautājumus visbeidzot, ir arī praktiski aspekti attiecībā uz ziņojuma gaitu. Es atgādināšu, ka šis ziņojums ka būs arī starptautiskās tirzniecības organizācijas atzinums un grozījumi. Uh, ir iesniedzami līdz 18. oktobrim 2015. un Salvīnī arī skatīs šos grozījumus un būs jāprecizē atsevišķi punkti. Runājot par kompromisa grozījumiem starp dažādiem politiskajām grupām, mēs piedāvājam 15. novembri 2015 Strasbūrā un Salvīnī kunga vārdā. Es pateicos sekretariātu, kas bija ļoti atbalstošs šī darba veikšanai. Paldies! Paldies, Fontanas kungs! Mēs varam teikt Salvīnī kungam, ka jūs ļoti labi iejutāties viņa, lu, viņa ādā, jūs e, veicāt ļoti m, tādu izsvērtu un plašu ziņojumu. Tagad es došu vārdu Švāpa kungam, pēc tam Raptī kundze, Šmita kungs, Konfan kunga vietā, un pēc tam Dejunga kungs vārds tiek dots Švāpa kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu pateikties Savienīkungam par eh, ļoti uh, plašu pārskatu un arī par sadarbību ar, ar Korhals kungu. Savīnikungs, mēs esam ļoti priecīgi par sadarbību ar jums. Korhaus kundze gribēja pateikt jums vēlreiz paldies par šo sadarbību, un man ir vairāki komentāri. Modernizētā muitas kodeksa ieviešanas termiņa atlikšana Korhaus kundzei ir ļoti skaidra, un viņ, jo viņa uzskata, ka ļoti labs risinājums būtu arī pēc iespējas drīzāk sākt tomēr šos te jaunos procesus īstenot. Viņa uzskata, ka tāpat ir jāpraugās uz pašreizējo atzītā uzņēmēja statusu referents ierosina, ka dalību valstīm būtu jānodrošina, ka, ka šis te atzītā uzņēmēja status, ko piešķir viena dalība valsts, tiek pilnībā atzīsts arī visās citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un to var izdarīt vai nu pilnībā harmonizējot šo normu, vai arī um, ieviešot savstarpēju atzīšanu. Mūsu ēnu referenti arī uzskata, ka komisijai vajadzētu pātrināt sarunas par uh, problēmām, par savstarpēju sadarbību ar ASV un citiem partneriem, un te jāraugās uz brīvās tirdzniecības perspektīvu, kas ir šajā te ziņojumā. Un es gribētu arī vienlaicīgi priekšsēdētāju kundze pateikt trīs komentārus, kas ir man būtiski. Pirmkārt, par šiem te muitas ziņojumiem, kas vairs nebūs šobrīd, ir tā, un es domāju, ka referents varētu vēlreiz papētīt šo te jautājumu, ka uh, attiecībā uz preci, kas tiek izvest un kas ir uh, līdz 120 eiro vērts, viņi var tikai mutiski deklarēt un, manuprāt, attiecībā uz uh, maz apjomu precēm tas ir ļoti būtiski. Un tad, uh, attiecīgi, muita tad ar savu zīmogu varētu arī apliecināt uz pavadzīmes. Uh, Manuprāt, ka šī te iespēja būtu jāpatur ne tikai attiecībā uz šo jomu, bet arī uz citām, lai ja maziem un vidējiem uzņēmumiem nebūtu jāsaskars ar papildus administratīvo slogu. Otrs punkts ir saistīts ar ar nepreferenciālo preču izcēlesmi šobrīd tiek izmantots vienkāršotais princips, ka izcelsmes valsts ir tā valsts, kur notika pēdējais eh, būtiskais eh, apstrādes process. Un ši, šo status vajadzētu saglabāt, lai administratīvo slogu um, varētu saglabāt vai samazināt uz pēc iespējas mazāk, jo Jo tādā gadījumā tikai tad, ja būtu aizdomas, ka ir uh, kaut kāds pārkāpums, muitē būtu jāpārbauda šī te izcelsmes valsts. Nu, un tad vēl pēdējais komentārs attiecībā uz šo te pirmā pārdevēja noteikumu. Uh, Ja no tāda atsakās un līdz ar to automātiski tiek um, paaugstināta muitas nodeva, tad tas nozīmētu to, ka būtu lielāki izdevumi Eiropas, visā Eiropas Savienībā. Un tas attiecas arī uz um, preču kustību viena uzņēmuma ietvaros, un līdz ar to būtu līdz ar to tiktu zaudētas eh, darba vietas un eh, jāsaka, ka arī vairākas Eiropas Savienības partnervalsts izmanto šo te pirmā pārdevēja noteikumu. Un es domāju, ka to vajadzētu saglabāt visā citādi. Es gribētu pateikties un eh, es ceru uz tālāk konstruktīvu sadarbību. Paldies! Paldies Švāba kungam! Silvana Raptī lūdzu! Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, με τα τελωνία... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka pirmoreiz mēs šo jautājumu mēģinājām risināt uh, kādā citā jautājumā, vēlreiz runājām par to Strasbūrā. Uh, Un eh, toreiz jau bija gandrīz vai pusnakts, trešā reize, kad mēs centāmies apspriest, kad cenšamies apspriest muitas jautājumu, mums nav ieradušies referenti. Nu, varbūt man pašai būtu jādodas projām un jāsūt kaut kāds aizstājējs runāt. Nu, labi, bet Savinīkungs ļoti labi ir pastrādājis, un es domāju, ka. Uh, ka es gribu, ka būtu jā, jāsaka viņam liels paldies par to referentkungs šobrīd ir Amerikas Savienotajās valstīs, nu varbūt, ka viņš ir devies uh, strādāt pie sestā punktu un ka tas ir mērķis viņa vizītajā ASV. Būtu jau labi, ja tā būtu. Bet es nevēlos komentēt saturu tā detalizēt, kādēļ. Vienkārši tādēļ, ka mana pieeja ir tāda praktiska un ļoti tieša. Uh, Es domāju, ka pastāv vispārēja vienošanās starp mums visiem, un tāds vispārīgais komentārs, ko gribēju izteikt šodien, ir tāds, ka pastāv vajadzība pagarināt termiņus, tā lai mēs varētu turpināt darbu pēc 13. datuma. Nu, tas tik tiešām tā ir, ja mēs parākamies uz dalību valstīm, kur šobrīd uh, muitniekiem nav laika, laiks ir nepieciešams, lai informācijas un tehnoloģiju sistēmas varētu attiecīgi pielāgot un nodrošināt arī to, lai muitas administrācijas var veikt nepieciešamos pielāgošanās darbus. Es domāju, ka tas ir galvenais punkts attiecībā uz šo regulu. Un tad, kad būsim tik tālu tikuši, tad šķiet, ka mēs atvērsim tādu ļoti plašu diskusiju jo tas mums, un tas mums arī nekādā veidā nepalīdzēs. Nu, piemēram, Kreuzman kunga ziņojums, kas bija iepriekšējais, ko mēs izskatījām, kas, manuprāt, ļoti labi veidojas. Iedziļinās tādos ļoti būtiskos jautājumos, un es domāju, ka sekretariāts parūpēsies arī par to, ka būs uh, secība arī šiem te ziņojumiem, jo ir ļoti daudz miedarbības starp šīm te diviem ziņojumiem. Uh, Tātad viena lieta, par ko es gribēju runāt, bija šī termiņa pagarināšana attiecībā uz modernizētās muitas procedūras ieviešanu, jo tādējādi mēs modernizētu muitas sistēmas. Gribētu izteikt arī dažus komentārus. Es zinu, ka Savīnī kungs vairs nav klāt, līdz ar to es negaidu. Es negaidu no viņa tūlītēju atbildi. Pirmais komentārs, ko gribētu izteikt, ir par otro punktu, jo otrajā punktā referents raksta, ka, ka visu šo te muitas misiju būtu jā, jānodefinē par jaunu, tātad no jauna jānoformulē muitas pamatfunkcija. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi. Bet ko tas tieši nozīmē? Tu, ko referents ar to ir domājis? Tas otrajā punktā Nu, man šķiet, ka otrajā punktā mēs te īsti neiedziļinamies tajās praktiskajās lietās, un varbūt, ka mēs varētu kaut kā nedaudz detalizētāk atspoguļot šo te domu. Un tad 13. Eh, punkts par eh, centralizētu muitošanas koncepciju. Es gribētu sacīt, ka šeit ir nepieciešams pienesums no komisijas puses. Komisijai būtu jābūt ļoti vērīgai un jāuzrauga īstenošana. Tīpaši, ja mēs runājam par informācijas plūsmu starp dalību valstīm, informācijas apmaiņas sistēmu. Tālāk 15. un 16. punkts. Tur ir runa par atzīto uzņēmēju. Tātad mums ir jāraugās, lai MVU arī šeit būtu kāda teikšana, lai viņiem būtu skābeklis, lai viņiem būtu iespēja elpot, jo mēs jau gal galā zinām, ka maziem vidējie uzņēmumi veido lielāko daļu no uzņēmumiem Eiropas Savienībā, un tāpēc viņiem te ir nepieciešama palīdzība arī, ja mēs runājam par atzīto uzņēmēju status. Tālāk 15. punktā ir runāts par papildu priekšrocībām, kuras var piešķirt uzņēmējiem, kam ir AEO apliecība. Es gribētu zināt, ko tas īsti nozīmē. Kas tas lēpjas aiz šiem vārdiem? Nu, kādas tad ir tās manevrēšanas iespējas, raugoties nākotnē? Tad visbeidzot ziņojuma beigās ir runāts par Eiropas muitas aģentūras izveidi. Uh, Nu, te varētu domāt, ka ņemot vērā vajadzības, kādas mums ir šobrīd, un uh, tās vajadzības, par ko mēs teicām, ka komisijai ir jātur acis vaļā un raugoties uz muitas administrēšanu un tā tālāk, tas viss izklausās tik tiešām pēc argumenta, ka pēc ir nepieciešama Eiropas muitas aģentūra, bet es domāju, ka ir arī citi veidi, kā šo mērķi sasniegt. Nav jau obligāti jāveido aģentūra. Mums ir dažādi dienesti komisijā, un uh, aģentūras ir, uh, aģentūras ir kļuvušas aizvien vairāk, un mums ir aģentūras, mums ir dažādi dienesti, Un ir ārkārtīgi liels šis te administratīvais uh, bloks un birokrātijas tāpat jau ir pietiekami daudz. Bet uh, rezultātus tas viss tomēr nenes. Un tā kā mums ir jādomā praktiski, izklausās jau pēc lielisks idejas, bet vai tiešām mums ir lieki resursi? Varbūt, varbūt labāk izmantot tās iespējas, kas mums jau ir šobrīd. Uh, Priekšsēdētājs gribētu atgriezties pie tā, ar ko sāku. Paldies, par referent, paldies referenta aizstājējam. Man ir arī grozījums, šķiet, ka esmu vienīgā ēnu referenta, kas šobrīd atrodas zālē. Un jūs raugties uz mani tā, it kā es eh, būtu pelnījusi pateicību, bet tā jau nu gluži nav. Man ļoti žēl, ka šādā veidā esmu tā kā izvirzīta priekšplānā. Tā kā man ir grozījumi, es esmu atvērta sadarbībai ar Salvinīku kungu un visiem pārējiem ēnu referentiem. Es domāju, priekšsēdētājs kundze, ka varbūt, ka ar to arī pietiks un liels paldies par jūsu uh, Um, par to, ko uzklausījāt. Man paldies. Uh, jā, es uh, atvainojos, laiks steidzās uz priekšu, un jūs tomēr nesat vienīgā ēnu referenta, kas atrodas zālē. Šmita kungs pārstāv liberāļu grupu, un tad es varbūt došu Rūlis kungu, dzēju, kura aizstās Kanfen kungu, un arī Harbor kungs ir ēnu referents, un arī viņš ir zālē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es atvainojos, uh, tiešām skatījos zālē, bet nepamanīju uh, citu sēnu referenci un no sirds viņiem atvainojos. Paldies, Fontānas kungs un Santīnī kungs. Šmita kungs uh, runā. Centīšos būt lakonisks Manuprāt, šis ziņojums tiešām ir ļoti svarīgs un uh, ceru, ka tas, kas ir ierosināts, tiks paveikts pēc iespējas ātrāk. Tagad mēs runājam par grafiku. <clears throat> Jau iepriekš esmu teicis, ka man nepatīk uh, novilcināšanās un termiņu pagarināšana. Tagad jau pat 2013. gads ir uh, pārāk tuvu. Es domāju, ka mēs jau vienojām, mums vajadzētu vienoties par citu mērķa datumu, pat ja mēs tos nekad arī neievērojam beig beigās. Manuprāt, šis ziņojums ir ļoti, un šis priekšlikums ir ļoti svarīgs, lai veicinātu brīvā tirgus attīstību un atvērtu robežas. Protams, šeit ir jānodrošina efektivitāte arī citās jomās, bet, manuprāt, galvenais mērķis ir brīvā tirgus aizsardzība. Uh, Un mēs jau no tā arī dzīvojam, manuprāt. Šeit ir daži tādi delikāti jautājumi. Un uh, sagadīšanās dēļ Švābkungs jau tos pieminēja, un tas tā varbūt no vācu viedokļa arī, un arī Kreutzmann kungs ir runājis par šiem jautājumiem. Notiek diskusija par šo tūkstošu eiro robežu Jā, jūs redzat, tas ir jau, tā ir vācu problēma patiesībā, jā, jā. Bet ja tā ir vācu problēma, kā man saka, tad tā ir arī Eiropas problēma. Un tāpat ir arī šeit, uh, ru, uh, bija jautājums par preču izcelsmi, par ko runāja Švāba kungs. Uh, Man ir eh, zināmas šaubas par abiem šiem jautājumiem, bet es domāju, ka gan jau tas viss tiks ņems vērā darbā pie grozījumiem. Fontānas kungs, es domāju, ka galvenais akcents ir jāliek uz maziem vidējiem uzņēmumiem, kas arī parādās jūs un Salvīni kunga ziņojumā, bet es domāju, ka šeit ir daudz, kas vēl uzlabojams. Manuprāt, tas ir izšķiroši svarīgi. Priekšsēdētais kundze, jau mēs iesniegsim atbilstošus grozījumus, un es ceru, ka Marko šai konferencē tiešām. Uh, uh daudz ko interesantu uzzinās, un mēs joprojām dzīvojam Eiropas Savienībā. Paldies! Vai arī Rūlas kundze vēlas izteikties? Paldies, es pavisam īsi. Es gribētu izteikt komentāru jūs jautājumam, vai, tas ir, vai tā ir Vās problēma vai Eiropas problēma. Es domāju, ka pirmkārt tā ir MVU problēma, vismaz saistībā ar šiem te griestiem. Uh, Tā ir MVU problēma. Tas nav tā tikai Vācijā, tādēļ, ka es tikos ar vairākiem MVU, viņi sacīja, ka viņiem ir šādas problēmas, tā kā varbūt vajadzētu tiešām to papētīt un nevajadzētu teikt, ka tā ir tikai Vācu problēma. Tā ir problēma, kas skar mazos un vidējos uzņēmumus, tā man tika teikts. Un vēlreiz gribētu pateikties referentam, es atbalstu viņa ziņojumu, es daudzās jomās. Es uzskatu, ka daudzās jomās viņš ir ļoti labi pastrādājis, vienu punktu es gribētu papildināt. Uh, Es eh, saprotu Šmita kunga bažas attiecībā uz termiņu pārcelšanu, un es piekrītu. Varbūt, ka vajadzētu tiešām te papildināt un norādīt, ka ir jāizdara lielāks spiediens uz dalību valstīm. Tas te nav pateikts. Jo, ja ir runa par eh, finanšu krīzi, kurā šobrīd atrodas dalībvalstīm, tad dalībvalsts, tad es domāju, ka ir tā, ka, nu, vajadzētu, lai muitas joma ir tā, ka muita un uh, informācijas tehnoloģija joma tieši saistībā ar muitu atkal saņems mazāk naudas, un tāpēc es domāju, ka vajadzētu tieši šo jomu stiprināt un vajadzētu izdarīt spiedienu uz dalību valstīm un jāpārliecina dalību valstis, ka šai, šajā jomā ir jādarbojas stingrāk. Un vēl pēdējais komentārs, tāds neliels komentārs par 22. punktu. Te es gribētu paust bāžas, te ir rakstīts, ka mēs atzinīgi vērtējam komisijas priekšlikumu, bet šodien kļuva redzams tas, ka mēs neesam pietiekam daudz diskutējuši par komisijas priekšlikumu, tā kā varbūt, ka vajadzētu tādu piemērotāku formulējumu atrast. Paldies. Vārds de Junga kungam un pēc tam Hārbor kungs uzstāsies. Paldies. Paldies priekšsēdētājs pavisam lakoniski. Paldies referentam Te ir tāda diezgan plaša vienprātība par šo te ziņojumu mūsu komitejā. Es gribētu izteikt pāris komentārus par kalendāro grafiku. Man šķiet, ka tā tik tiešām ir problēma. Manuprāt, 2015. gads būtu tas labākais termiņš, bet mums arī vajadzētu paturēt prātā to, ka sistēma attīstās un mēs nedrīkstam šo procesu palēnināt, jo. Uh, tikai tāpēc, ka kāds kavējas. Mēs negribam, lai visur šis process aizkavētos, un mums ir e, jāraugās, lai visā Eiropas Savienībā tiktu gūts pozitīvs rezultāts. Es piekrītu Švāba kungam divos jautājumos. Pirmkārt par šo te tūkstots eiro robežu un par izcelsmes norādi. Un e, te bija vēl arī komentārs par e, MVU komisija šo jautājumu tik ļoti sarežģīja, ka ir ārkārtīgi grūti tam piekrist. Mēs neesam gandrīti par šo te, par, par to, kā tiek risināts šis jautājums ar, par izcelsmes eh, marķēšanu. Un mans pēdējais komentārs būtu par atzīto uzņēmēju statusu. Es piekrītu tam, kas teikt ziņojumā par šo jautājumu, bet ir vēl arī citi aspekti, kas ziņojumā nav apskatīti un būtu apspriežami. Tie, piemēram, paziņošanas procedūra un izmaksas, kas ar to ir saistītas. Varbūt, ka to varētu vienkāršot, jo maziem un vidējiem uzņēmiem tas acīm redzot ir tas lielākais šķērslis, ar ko viņiem jāsamierinās. Un uh, vēl es gribētu teikt, ka mēs esam pret jebkādas jaunas aģentūras izveidi, ne tikai saistībā ar muitu, bet, bet kopumā. Aģentūras, aģentūra darbība un to efektivitāte ir tāds ārkārtīgi strīdīgs jautājums, nu vismaz budžeta kontrolas komitejā. Uh, Mēs dzirdam ļoti daudz kritikas par šo jautājumu, un es neesmu apmierināts ar to, ka 30. punktā ir ierosināts izveidot Eiropas muitas aģentūru. Paldies! Tagad es došu vārdu eh, pēdējam runātājam, lai noslēgtu šīs debates. Tātad priekšsēdētājs Malkoms Hārbārkungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu pavisam īsi. Pirmkārt, es domāju, ka tas ir lielisks pamats, lai mēs varētu virzīties uz priekšu, un es domāju, ka te ir ievērots pareizais tons, runājot par stratēģiju, neiedzinoties tik daudz detaļās, un vajadzētu tiešām arī mums fokusēties uz to. Uh, Jautājums par modernizēto muitas kodeksu un jauno muitas sistēmu. Es domāju, ka tie ir tādi ļoti sarežģīti jautājumi, un uh, mēs neesam atbildīgi par procesu pārvaldīšanu, līdz ar to mums ir ļoti rūpīgi jāklausās, ko komisija mums saka. Es domāju, ka tas, ka komisija ir veikusi šo pārskatu un izmanto pēdējos rīcībā esošos jaunākos instrumentus, ir ļoti labi, un tas arī norāda, ka mums ir ļoti nopietni jāiztur pret šo jautājumu. Un mēs, protams, nedrīkstam neievērot tos šķēršļus, kas ir mūsu ceļā. Bet varbūt problēma ir tāda, ka komisija nekontrolē visus resursus un visus instrumentus, un tāpēc ļoti daudz, kas ir saistīts ar uh, nu, tāda mudināšana un stimulēšana, bet viens ir skaidrs, ka ja mēs vēlamies konkurēt spējīgi vienoto tirgu, tad mums ir jārīkojas drīzāk un nevis vēlāk, jo, protams, uzņēmēji no mums to sagaida, viņi visu laiku izmantoši šādas sistēmas iekšējā darbībā, un tāpēc, ja mums ir runa par 27 dažādām valstīm un muitas eh, saskarnēm, tad eh, ir jārīkojas, un es gribētu teikt, ka, ja jūs tagad dodaties uz muitošanu, piemēram, vienalga vai runa par uh, aviāciju vai citu jomu, tad šī muitošana notiek elektroniski. Jūs neredzat, ka cilvēki spiestu zīmogs dokumentos. Tas viss tiek darīts sistemātiski, un tāpēc šī savstarpējā savietojamība un dokumentu apmaiņa ir uh, būtiski svarīgi jautājumi. Es nesen viesojos naktī, um, a, kādā apvienotās karalistas muitas punktā, uh, muitošana bija jau ar datorizēti izdarīta iepriekšējā dienā, un vienkārši preces tika sūtīts tālāk, un es domāju, ka tas ir tas, uz ko mums jātiec. Nākamais komentārs. Mēs aizvien vairāk sagaidām no muitas un uzliekam lielāku atbildību muitā, kā piemēram saistībā ar drošības jautājumiem, viltošanas apkarošanu. Uh, Dalība valstis varbūt nevienmēr piešķir muitām pietiekam daudz līdzekļu, lai tās izpildītu šos papildu uzdevumus, un es domāju, ka tas ir dalība valstu uzdevums. Ja mēs pārākamies uz muitu, tad jādomā par to, ka muitai būtu ne tikai jāiekasē nodevs, bet arī jāveic šie te būtiskie sabiedriskie uzdevumi. Uh, ko mēs esam viņiem uzticējuši, un tāpēc viņiem ir jāpiešķir jātiecīgie līdzekļi. Un visbeidzot, es esmu, es piekrīt tiem, kas nevēlas piekrist jaunu aģentūru veidošanai. Un te tika pieminēts arī saistībā ar standartiem kaut kas tāds. Es tiešām neatbalstu šādu jaunu aģentūru veidošanu. Uh, Un ir kā cits būtisks jautājums, tīpaši saistībā ar informācijas apmaiņu. Es atkal gribētu atgriezties pie viltošanas un produktu drošības. Ideja ir tāda, ka ir jābūt tādai atvērtākai paziņošanas sistēmai, ir jāspēj labāk dalīties ar informāciju, un tas ir būt, ļoti būtiski attiecībā uz muitas darbību, jo konteineru uh, kustība ir, ir, ir, ir milzīga un uh, tikai tad mēs varēsim uh, aizturēt tās viltotās krāvas, ja mums būs pareizi informācijas apmaiņa. Paldies! Paldies. Tagad vārds komisijas pārstāvim Mazarinska kungam, kuram būs ļoti grūts uzdevums paust savu viedokli ļoti īsā laika sprīdī. Paldies, priekšsēdētāji. Saprotu, ka praktiski vispār vairs nav atlicis laika, tādēļ runāšu lakoniski un nevaru uh, pievērsties visiem jautājumiem, par ko uzstājās godātie Eiropas parlamenta deputāti. Es runāšu tikai par būtiskāko. Protams, mēs uh, ņemsim vērā un apspriedīsim visas izskanējušās idejas. Daudz kas no tā, ko jūs teicāt, mums jau ir zināms, tas ir izskanējis daudzpusējās un divpusējās tikšanās reizēs. Es vēlētos uh, norādīt, ka ar lielu nepacietību gaidām diskusiju Eiropas parlamentā par modernizēto muitas kodeksu un tā pārskatīšanu. Mēs, uh, diemžēl, nevaram atkal uzsākt plašu diskusiju, jo tad mēs nekādi nevarēsim ievērot šo 2013. gada termiņu, un tad būs atkal jauns kodeks, kurš atkal, ko atkal nevarēs ieviest. Bet mēs esam jau darbu pavirzījuši ievērojami uz priekšu konsultāciju procesā. Pirmdien mums notika iekšējās konsultācijas ar citiem dienestiem par modernizēto muitas kodeksu, un tad mēs runāsim par īstenošanai nepieciešamajiem deleģētajiem aktiem. Tātad, uh, tad mēs arī runāsim par detaļām. Protams, arī jautājums par uh, Ieviešanas datumu ir ļoti būtisks, bet ņemot vērā ekonomisko krīzi, ko pārdzīvo liela daļa dalību valstu, visās dalību valstīs muitas administrācijām tiek samazināts finansējums. Un komitejas priekšsēdētāja eh, teiktais par uh, resursiem un jaunajām muitas iestāžu pilnvarām tiešām ir ļoti būtisks. Runājot par datumu, nevar būt tāds maģisks datums, no kura viss uh, uzreiz stājas spēkā. Muitas uh, uh sistēmas un inf informācijas tehnoloģiju sistēmas modernizācija ir process, un mēs darīsim visu pēc iespējas ātrāk, domājot par Eiropas uzņēmēju interesēm, un neaizmirsīsim arī mazos un vidējos uzņēmumus. Tālāk par informācijas izplatīšanu. Mēs veicām konsultācijas ar uzņēmējiem. Uzņēmēji pārstāvi piedalās praktiski visās sanāksmēs, un mums ir arī kontaktgrupas izveidots. Un, uh, Nobeidzot, vēl pēdējais punkts par Eiropas muitas aģentūras izveidošanu. Es saprotu, ka situācija sarežģīta, nostādne dažādās institūcijās ir mainījusies, bet mēs arī negaidām nekādu brīnumu, nekādu lielo sprādzienu. Mēs vēlamies apkopot, apvienot dalību valstu resursus un novērst dublēšanos uh, informācijas tehnoloģiju sistēmās Un mēs arī cenšamies apvienot cilvēku resursus. Mēs uh, jūtam, ka dalību valstis ir tāda nevēlēšanās uh, sadarboties uh, augstākā līmenī, bet tomēr praksē tas uh, notiek. Priekšstādātājs kundze, es varētu runāt vēl veselu stundu, bet saprotu, ka šobrīd tas nav iespējams, līdz ar to liels paldies jums par uzmanību. Paldies, mēs pie šā jautājuma atkal atgriezīsimies. Uh, nākošajā komitejas sēdē un atvainojos Fontānas kungam, ka mēs nevaram šobrīd šo diskusiju turpināt arī tulku dēļ, bet lūdzu jūs informēt Salvīnī kungu par visu to, kas šodien izskanēja, par mūsu interesanto dialogu. Bija, protams, dažādi viedokļi, bet bija daudz arī Eh, vienprātības eh, deputātu teiktai. Atgriezīsimies pie tā nākošajā sanāksmē un paldies un tiksimies šo pēcpusdienu. Nous nous retrouvons à 15 heures dans cette même salle. Tiksimies uh, eh, 15. šopēcpusdienu.